Eh, ir liels prieks jūs atkal redzēt, visus veselus. Eh, un šorīt, kolēģi, sāksim ar eh, Libe kontu kopīgo sesiju un būs balsojums, un ja nav nevienam iebildumu pret šo darba kārtības punktu, tad tas ir pieņemts. Mēs varētu tūlīt balsot, un tā būs elektroniskā balsošana arī mūsu kontu kolēģiem. Tātad lūdzu izņemiet savas uh, balsošanas kartes, un ja jums to nav līdzi, tad sakiet to tagad, lūdzu. Paldies! Tad tagad balsosim. Sirsnīgi sveicu līdzpriekšsēdētāju Grēslas kundzi no konta komitejas. Eh, šī ir ļoti svarīga cīņa pret krāpniecību ar kriminālu tiesību starpniecību. Man ir uh, prieks, ka beidzot esam nonākuši tajā fāzē, kurā esam, un tagad ar prieku došu vārdu manai līdzpriekšsēdētājai. Uh, un arī uh, referent, līdzreferentam Lopez Agalār kungam, lai viņi saka pāris vārdus par uh, balsojumu, par uh, to tekstu, par kuru vienojāmies uh, iestāžu sarunās. Un uh, man ir liels prieks no mūsu abu komiteju puses, ka mēs esam sasnieguši šo vienošanos. Lūdzu, Greslis kundze, gribat kaut ko pateikt? Uh, labrīt visiem, laimīgi jauno gadu arī no. Uh, Uh, budžeta kontrolas komitejas puses es gribētu pateikt, ka šodien ir vēsturisks brīdis Eiropas Savienībai. Šodien mēs lemsim par kaut ko, pie kā mēs esam strādājuši uh, patiesībā jau 20 komite, gadus uh, mūsu komitejā, bet 4,5 gadus tā intensīvi, un tāpēc es gribētu pateikt, ko tad esam sasnieguši. Šodien mēs speram pirmo soli, lai harmonizētu kriminālu tiesības, izveidojot uh, Eiropas uh, finanšu prokuratūru. Un nav jābūt gaišredzim, lai pateiktu, ka šī direktīva uh, izdarīja zinām harmonizācijas spiedienu dalību valstīs, lai šīs te krimināla tiesība normas, kas uh, šeit ir aprakstītas, tiktu ieviestas. Te ir noslēdzies 4,5 gadu darbs, kas sākās 2012. gada vasarā. Tās ir fundamentālās materiālās tiesības, eh, to pamats eh, Eiropas prokuratūrai, par kuru eh, padomēji būtībā ir ekskluzīvas kompetences. Šodien es gribētu galvenokārt pateikties, jo vesela virkne cilvēku parādīja, ka ja mēs Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā turamies kopā, tad esam neievainojami, bet arī dalību valstīs padomē Eh, un nevienmēr bija vienkārši šis darbs. Eh, Lopes Agilāra kungs pie tā strādāja, un es gribētu sirsnīgi pateikties arī Slovākijas prezidentūrai. Eh, un Kodlārika un Konosika kungam no prezidentūras, kuri to visu padarīja iespējamu, un arī Itālijas, Nīderlandes un Latvijas prezidentūrai gribētu pateikties, kuri ļāva panākt būtisku progresu sarunās. Un ļaujiet man šeit uh, nosaukt dažus eh, ierēģņus, kur ļoti efektīvi strādāja. Trakanīna Peracolī. Salazar, in Letland waren es Frau. Eh, Olga Zīle un eh, arī citi ierēģi šeit pie tā ir strādājuši, un šie ierēģi tiešām uh, Eh, izdarīja lielu darbu, un tas ir lielā mērā viņa nopelns, ka mēs esam eh, panākuši šādu būtisku progresu jomā, kur līdz šim nav bijusi nekāda lielā eiropeizācija un tiešām ir vērts eh, viņus nosaukt. Ulrich, Frau Hoffmann, Frau Nikolai, Herr Jaron un Herr Tsonka. Möchte... Tie bija komisijas ierēģi, ko gribēju nosaukt, gribētu pateikties arī dienestiem, eh, mūsu sekretariātiem un darbiniekiem un arī juridiskiem dienestam un juristiem lingvistiem, jo, manuprāt, mēs eh, šeit uh, Šodien lemsim par uh, ļoti būtisku kompromisu tekstu. Ir vienošanās par PVN. Tas bija lielākais strīda punkts. 10 uh, miljonu eiro uh, zaudējumu un divas skārtas dalībvalsts ir tie kritēriji, kas tiks izmantoti. Tātad, ja kaut kur ir vērts pārobežu kontekstā strādāt, tad tas ir tieši šajā jomā. Jūs zināt, cik tas bija sarežģīti to sasniegt. Vēl mēs esam paredzējuši 18. pantā uh, revīzijas klauzulu par uh, slieksni. Un uh, mēs, protams, nevēlamies pārslogot Eiropas prokuratūru piespiedu uh, kārtā, um, tātad obligāti jāorganizē uh, iepirkums, tas atkrīt, uh, to mēs par, nepanācām, un mēs precizējām arī um, noteikums, kas uz ko attiecas. Mums ir arī uh, noilguma uh, termiņi, ir arī uh, padomas priekšlikums par pieciem gadiem, uh, izpildes uh, termiņš mēs prasījām astoņus uh, gadus, un tas ir iekļauts revīzijas klauzulā. Tagad mums šī uh, direktīva ir jāpieņem, tas ir agrīnais otrais lasījums. Ja jūs šodien piekritīsiet, tad mēs uzrakstīsim vēstuli padomē, kurā parlaments bez grozījumiem otrajā lasījumā dod savu piekrišanu, ja padome um, pieņems pirmajā lasījumā šo direktīvu šajā versijā. Tas ir vēsturisks moments, man, brīdis šodien, un paldies, ka man ir šī iespēja to šodien pateikt, un uh, sirsnīgi lūdzu jūs atbalstīt šo likumdošanas aktu. Lielas paldies, Inge! Un pirms mēs pāriem pie balsošanas, es gribētu uh, pajautāt, vai Lopes Agilārs grib kaut ko teikt. Viņš ir Lībe līdzreferents. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu izmantot šo iespēju, novēlēt visiem visu to labāko šajā 2017. gadā, kas ir tikko sācies. Un es, protams, pilnībā, pilnībā atbalstu to, ko teica tikko mana kolēģe Grēslas Konze. Uh, kura bija šī uh, dokumenta līdz referenta, kas ir ļoti svarīgs dokuments visai Eiropas uh, Savienībai un parlamentam. Ir uh, pienācis laiks pieņemt šo te PIF direktīvu. Es, protams, arī aktīvi aicinu to darīt un virzīties uz priekšu, jo tas jau no paša sākuma ir bijis ļoti sarežģīts dokuments. Ir, tas aizņēmis četrus gadus. Uh, jā, bet priekšvēsture ir vēl garāka, un eh, tas ir tikai dabīgi, ka krimināla tiesību uh, instruments Eiropas līmenī ilgu laiku tika skatīts ar aizdomām no dalībvalstu puses, jo mums bija jāpārvar tās grūtības, ar kurām saskārāmies. Proti, ir jāiekļauj PVN kā budžeta resurss. Tas bija ļoti būtisks punkts šajā direktīvā, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka PVN ir eh, patiesi eiropeisks finanšu resurss. Tātad sarunas ir bijušas garas, jo bija beidzot eh, jāpanāk, eh, jāpanāk tas, ka var izveidot un apstiprināt Eiropas prokuratūru, jeb EPO. Galā, gal galā jāsaka, ka Šis ir kompromiss, kas, protams, nav perfekts, bet tas dod kriminālu tiesību pamatus, lai varētu izveidot Eiropas prokuratūru. Tas būs labs dienests, lai Eiropas Savienība varētu virzīties uz priekšu. Vienošanās nāk īstajā laikā, kas attiec uz sarunām par Eiropas prokuratūru. Tās ir ļoti sarežģītā posmā un mēs uh, noliedzinām ceļu, lai tās varētu virzīties uz priekšu pēc iespējas drīzāk, cerams, un uh, tādējādi mēs arī atbalstām uh, progresu šajā jautājumā. Šeit ir panākts labs līdzsvars, salīdz, salāgojot PVN krāpniecību un iespēju arī pārskatīšanā uh, iekļaut uh, šos jautājumus, jo ir paredzēts, ka komisija pēc diviem gadiem veiks pārskatīšanu uh, maksimālajām sankcijām un periodam. Tas ir labi līdzsvarots kompromiss, un es gribētu um, tiešām pateikties sekretariātam, visiem parlamenta dienestiem, visiem uh, Uh, asistentiem un arī cilvēkiem, kas bija iesaistīti. Mums bija ļoti cieša sadarbība vairāku gadu garumā. Uh, Greslas kundze un es pats gribētu jums pateikties par jūsu atbalstu. Paldies! Lielas paldies! Un paldies uh, visiem, kas bija iesaistīti no abām komitejām. Kolēģi, tagad balsosim par to tekstu, kas tika panākts uh, sarunās. Tas būs viens elektronisks balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 47 balsojuši, 8 pret, neviens nav atturējies. Apsveicu visus iesaistītos. So, colleagues, uh, Tātad, kolēģi, Greslas kundze un es tagad nosūtīsim vēstuli Maltas prezidentūrai, norādot, ka ja padomu pieņems eh, tekstu, kā par to mēs esam vienojušies, tad mēs eh, pieņemsim šo tekstu otrajā lasīmā. Un tas arī ir viss šajā kopīgajā kontu un libe sanāksmē. Paldies jums, Greslas kundze! So, colleagues, while our uh, Tātad, kolēģi, kamēr konta kolēģi dodas prom, mēs varam pieņemt Lībe darbu kārtību un pāriet pie otrā punkta, un ja nav iebildumu, tad Lībe darba kārtība ir pieņemta. Un varbūt es varētu vienkārši lūgt uh, brīdi klusuma. Mums ir uh, daži paziņojumi, kas ir jāsniedz. Let me make the, uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have... Gabriels kundz, vai jūs gribat kaut ko teikt? Priekšsēdētāja kungs, es atvainojos, ka izsakos, bet bija paredzēts, ka būs otrs balsojums par uh, vīzām ar Gruziju. Sure. Yes, that, Jā, mēs pie tā nonāksim. Būs, būs, uh, tas ir piektais punkts. Tas arī būs. Uh, Tas ir darba kārtībā. Nesatraucieties, mēs neesam neko nokavējuši. Some... Mēs tikai sniegsim dažus priekšādātāju paziņojumus, un tad arī varēsim balsot. Kolēģi, es uh, gribēju uh, klusumu, uh, man ir daži paziņojumi, un viens ir tāds delikāts paziņojums. Ja kolēģi, kas atstāja zāli, varētu to darīt eh, klusām, tas būtu ļoti jauki. Paldies! Pirmais priekšsēdētāja paziņojums. Šī ir pirmā sanāksme kopš terora uzbrukumiem Berlīnē 19. decembrī. Kolēģi atcerēsies, ka šie uzbrukumi, kas tika veikti Berlīnē, tur gāja bojā 12 cilvēku un vairāk kā 40 tika uh, ievainoti, un es gribētu šī dienas sēdes sākumā um, izteikt līdzjūtību upuriem, viņu ģimenēm un tuviniekiem, un arī pateikties uh, Vācijas uh, iestādēm par paveikto darbu. Kā jūs zināt, kolēģi, tad uh, saskaņā ar mūsu praksi šeit mūsu komitejā mēs paužam mūsu līdzjūtību. Uh, Eh, tad, kad notiek šādi šausminoši notikumi, un to mēs arī darīsim šodien, es gribētu maniem mūsu vācu kolēģiem šeit izteikt mūsu solidaritātu un līdzjūtību šī gadījuma sakarā. Un, ja kolēģi ir piekrīt, tad eh, mēs varētu ieturēt klusumu brīdi, pieminot eh, šī terora uzbrukumu upurs. Lūdzu, pieclieties kājās. Thank you very much. Paldies. Kolēģis, uh, Kolēģi, ir citi paziņojumi arī. Mums ir jāieceļ referenti Grīpīnī no SND par padomes lēmumu par automātisko datu apmaiņu attiecībā uz uh, automašīnu reģistrācijas datiem Dānijā. Fontānas kungs ir iecelts par referentu par ziņojumu par jaunajām psihoaktīvajām vielām un kontrols pasākumiem šajā kontekstā. Vai komiteja var atbalstīt šos ieteikumus? Tad ir atbalstīti. Un tagad par uh, deleģētajiem aktiem, kolēģi. 14. novembra sanāksmē koordinatori vienojās pagarināt uh, termiņu iebildumiem līdz decembra beigām. Uh, komisijas regulāja par eh, monetāro, par monitorēšanas ietvaru. Um, Eiropas parlamentu un padomas regulai, kas nosaka uh, patvēruma un migrācijas fondu uh, un finanšu instrumentu policijas sadarbībai, eh, lai novērstu un apkarot noziegums un veiktu krīzes pārvaldību. Gribu jūs informēt šorīt, ka neviens iebildums netika saņemts, un visbeidzot 8. Eh, decembra Lībijas sanāksmē tika prezentēti trīs jauni deleģētie akti papildus eh, regulas pielikumiem par e, sprākstvielu prekursoru lietošanu. Uh, un tur arī netika saņemt nekādi iebildumi. Un visbeidzot, apstiprināsim protokols um, sēdēm, kas notika uh, februārī, septembrī un oktobrī. Ja neviens neiebilst, tad šie protokoli ir apstiprināti. Un tagad pāriesim pie mūsu nākamā darbkārtības punkta. Un tas ir arī pirmais balsojums Lībe uh, jaunajā gadā, un tas arī būs uh, elektroniskais balsojums, tas attiecas uz eh, trešajām valstīm, kur pilsoņiem šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī tajām trešajām valstīm, uz kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Um, kolēģi zina, ka tika panākta vienošanās 13. decembrī, un Korepēr to apstiprināja 20. decembrī. Uh, Un tagad mēs varētu balsot par vīzu uh, liberalizāciju, bet es gribētu lūgt uh, Gabriels kundzei, vai viņa grib kaut ko teikt. Viņa ir referenta, lūdzu, vai vēlaties kaut ko teikt. Paldies, priekšsēdētāji! Divi uh, vēstījumi. Vispirms liels paldies uh, visiem kolēģiem no citām politiskajām grupām, ka atbalstījāt šo Eh, jautājumu. Mēs eh, jau no paša sākuma bijām ļoti skaidri, Grūzija atbilst visiem kritērijiem, un tagad ir pienācis laiks Eiropas Savienībai no savas puses darīt uh, to, kas ir jādara, lai uh, Grūzijas pilsoņi varētu īstā termiņā izmantot bezvīzu uh, ierašanos Eiropā. Un mums ir pēc iespējas ātrāk jāuzsāk arī tehniskās um, procedūras, lai mēs varam februārī par to nobalsot uh, plenārsēdē, lai raidītu ļoti skaidru signālu visiem Gruzijas pilsoņiem. Paldies! Thank you very much, Mrs. Gabriel, and thank you for... Paldies, uh, Gabriels kundze, paldies par uh, uh šo uh, ziņojumu un par signālu, ko tas dod. Jā, vairāk nekādu citu paziņojumu nav, tad mēs uh, pārējām pie balsošanas uh, par tekstiem, par ko esam vienojušies. Sākam balsot. colleagues, if I could... Uh, kolēģi, gribētu lūgt tautas partijai tā tad norganizēties, jo divi par daudz balso, divi kolēģi par daudz balso no tautas partijas. Ļoti entuziastisks jaunā gada sākums, tagad viens par daudz tautas partijai, tā tad viens kolēģis lūdzu izņemiet savu kartīti. Joprojām viens par daudz balso. Es zinu, ka visi grib balsot, bet viens par daudz. Jānodrošina, lai balsojums notiek kārtīgi. Šķiet, viss ir kārtībā, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar 42 balsīm, divi balsoja pret, viens atturējies, sveicam referentu. Colleagues, we now... Kolēģi, tagad pāriem pie sastāvdarba kārtības jautājuma. Tā ir iepazīstināšana Eiropas Savienības padomas prezidenta valsts, prezidenta valsts maltas prioritātiem tieslietu un iekšlietu jomā. Un sveiksim tagad eh, Karmelo Belkungu. Eh, viņš ir eh, iekšlietu un valsts drošības ministrs. Un Ovens Boničī, arī Maltas tieslietu kultūras un pašvaldību ministrs. Sirsnīgi sveicu jūs, ministru kungi, un sveicu arī Maltas prezidentūru un novēlu jums visu to labāko šo sešu mēnešu sākumā. Man ir liels prieks, ka abi esat šeit mūsu sēdē. Mums ir ierobežots sēdes laiks, tāpēc mums ir arī jāparedz laiks deputātiem jautājumu uzdošanai. Pirmām kārtām gribētu dot iespēju jums, abiem ministriem, īsi izteikties, un pēc tam dosim vārdu koordinatoriem, un pēc tam dosim iespēju atsevišķiem deputātiem izteikt komentārus un jautājumus. Jūs droši vien zinat parasto procedūru šādā sēdē. Gribētu aicināt jūs izteikties tā samērā kodolīgi. Tas ļautu mums iegūt laiku diskusijām un jautājumiem. Vēlreiz sirsnīgs veids jūs abas mūsu sēdē. Un uh, Abela kungs dod jums pirmajam lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem Urais kungs, uh, cienījami Eiropas parlamenta deputāti. Uh, es ar lielu uh, prieku šodien esmu šeit un uh, prezentēšu Maltas prezidentūras uh, prioritātes. Uh, pēdējo uh, sešu gadu laikā Eiropa, kā jau visu laiku ir bijusi demokrātijas uh, nesēja, virzīju uz priekšu Eiropas projektu, un šajos laikos, kad citi ir skeptiski, mēs raugamies, kā to darīt kopā. Šajā 60. gada dienā šim lielajam projektam tas ir vēl lielāks pienākums mums, pavisam mazai dalību valstī, un tā ir arī liela privilēģija un iespēja mums būt Eiropas Savienības prezidējošajā valstī. Šie ir laiki, kad mums uh, ir eh, jāizvērtē iepriekšējo gadu kurs, un tas ir mūsu pienākums saglabāt to, ko līdz šim esam panākuši. Un bieži vien jāsaka, pilsoņi mēdz aizmirst šīs, eh, šos sasniegumus, un šī ir laba iespēja mums raudīties visiem uz priekšu. Eiropai ir nepieciešams eh, tāds jauns stimuls. Pēdējā laika notikumi Eiropas Savienībā skaidri ir parādījuši, ka uh, Eiropas Savienībai ir jābūt eh, tuvāk tās iedzīvotājiem un eh, viedarbīgāk jāveic eh, komunicēšanas pasākumi, jāinformē par svarīgāko, lai nodrošinātu labākas iespējas pilsoņiem un mm, dotu arī viņiem iespēju īstenot viņu centienus un cerības. Politiskie notikumi, kurus esam piedzīvojuši pēdējā gada laikā, tie ir uh, iespaidojuši mūs visus, un jāsaka, izmaiņas nekad nav bijušas lielākas. Un šie centieni būt tuvāk cilvēkiem, pilsoņiem nekad nav bijuši stiprāki. Pagājušā gada notikumi ir eh, satricinājuši Eiropas projekta pašus pamats, kā mēs zinām, Malta ir apņēmības pilna dot eh, savu ieguldījumu Eiropas projektā. Mēs Eh, savas eh, prezidentūras eh, laikā, strādājot padomē un, protams, sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Ceram, ka šādā veidā Eiropas Savienība tiks stiprināta. Mēs zinām, ka seši mēneši ir samērā īsts periods, tomēr esam ambīciju pilni un ceram, ka varēsim virzīt šo projektu uz priekšu un padarīsim to ticamāku. Mēs zinām, protams, savu spēku un iespēju robežas, bet uh, apzināmies arī uh, savu spēku. Mēs strādāsim kopā ar Eiropas parlamentu sadarbības garā, uh, godīgi un atvērti. Tas, ka mums ir premjerministrs, premjerministrs priekšnieks, priekš, pri, vietnieks un finanšu ministrs un vēl citi, kas ir paši kādreiz savulaik strādājuši Eiropas parlamentā, uh, Tas eh, ļauj mums saprast, cik eh, svarīgs ir Eiropas parlaments. Un to, cik svarīgi esat jūs, Eiropas parlamenta deputāti, tā lai jūs varētu veikt likumdošanas darbu Eiropas eh, pilsoņu vārdā. Mēs ar lepnumu uzņemamies prezidentūru Eiropas uh, Savienībā un galvenais princips mūsu prezidentūras laikā būs uh, dot tādus uh, jaunus Uh, stimulus, uh, dot tādu jaunu atspērienu punktu tam darbam, kam vajadzētu vest uh, Eiropas Savienību tuvāk pilsoņiem, kā patērētājiem un arī interesētajām pusēm un tiem, kas ir iesaistīti visā šajā Eiropas projektā. Mēs esam identificējuši sešas prioritātes - imigrācija, drošība, iekšējais tirgus, kaimiņattiecība politika, sociālā iekļautība un jūras lietas. Jo uzskatām, ka uh, cilvēkiem Eiropas Savienībā ir konkrēts problēmas un vēlams, kas ir jārisina. Es uh, atsevišķi nerunāšu par katru prioritāti, bet uh, jums būs iespējams plenāra sēdē nākamnedēļ uzklausīt mūsu premjerministra teikto detalizētāk, tāpēc ar jūs ļauj, laipni atļauju, Morālis kungs, es runāšu par darba programmu Eh, tieši tajā sektorā, kas ir eh, jūsu grupas kompetencē. Un tātad vairāk par iekšlietu jautājumiem, kas arī ir mana darbības joma. Mēs eh, ceram, ka spēsim dot labu, vērtīgu ieguldījumu Eiropas Savienības darbā, visu laiku tuvinot dalību valstu centienus un uh, virzot institūcijas uz vienotiem mērķiem. Neapšaubāmi, ka mēs saskarsimies ar izaicinājumiem šajā ceļā, šajā darbā. Šī ir joma, uh, kura uh, liek mums būt uzmanīgiem visu laiku, īpaši runājot par migrācijas radītiem izaicinājumiem un terorismu draudiem. Iekšlietu jomā mēs tik tiešām piedzīvojam tādus ļoti izaicinājumu un problēmu pirms, la, pilnus laikus. Tāpēc mums ir jāstrādā visiem kopā, dalībvalstīm un institūcijām, lai varētu spērt uh, konkrētus soļus vajadzīgajā virzienā. Migrācijas radītie un uh, terorismu draudu radītie izaicinājumi noteikti saglabās šīs jomas uh, mūsu uh, prezidentūras uh, nu, tādām avangardā. Uh, un eh, ceram turpināt eh, progresu. Eiropa ir eh, piedzīvojusi lielu migrācijas plūsmu, migrantu skaitu ierašanos 2016. gadā. Tas nozīmē, ka nekavējoties jāveic tālāks darbs un jāturpina šis darbs arī tālākā nākotnē. Migrācija līdz ar to būs viena no galvenajām prez, mūsu prezidentūras prioritātēm, un mēs centīsimies nodrošināt pēc iespējas lielāku progresu dažādajos migrācijas aspektos. Un izmantosim tādu visā, visaptvarošu pieeju tie paši priekšlikumi, kas šobrīd um, atrodas uz galda un kas, uh, cerams, arī novadīs pie reformas uh, patvērumu prasīšanas sistēmā. Tātad šis darbs ir mūsu prezidentūras viena no prioritātēm. Šis darbs jau ir uzsākts, un mēs mēģināsim nodrošināt pēc iespējas lielāku virzību uz priekšu šo dažādo priekšlikumu jomā. Runājot par Eiropas ierosināto patvērumu meklēšanas aģentūru, jāsaka, Mēs ceram sākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Mums ir jāstrādā kopā un jādara viss iespējamais, lai mēs varētu izveidot jaunu Eiropas Savienības aģentūru, eh, kas darbosies efektīvi un varēs sniegt nepieciešamo palīdzību. Par Eirodak priekšlikumu. Darbs eh, turpināsies padomē, tāpat arī Eh, ar Eiropas parlamentu turpināsim sadarboties. Tātad pavisam īsi. Maltas eh, prezidentūra centīsies nodrošināt pēc iespējas lielāku progresu visos uh, dosjē, uh, kas attiecas uz patvērumu sniegšanas sistēmu, un uh, cieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu tajās jomās, kuras ir attiecīgās likumdošanas procesa etapos. šie būtiskie soļi šajās jomās tomēr būs ierobežoti, tāpēc, ka mums ir jādomā, kā īstenot solidaritāti, un arī šis jautājums par atbildību paliek vēl neatbildēts. Mēs turpināsim noteikti šo diskusiju ļoti konsekventā veidā, lai rastu ceļu uz priekšu. Pēc uh, iespējas ņemot vērā visu paustās bažas. Mēs jau esam pieredzējuši, ka uh, patvēru meklētāju plūsma rada lielus izaicinājumus Eiropas Savienībai kā tādai, Iespējams, ka tie ir pat lielāki kā ekonomiski rakstura izaicinājumi. Tāpēc mums ir jāmācās no pagātnes pieredzes, no pagājušo mm, pēdējo gadu pieredzes un jārod nepieciešamos instrumentus, lai veidot sistēmu, kas ne tikai darbojas tad, kad viss ir kārtībā, bet eh, lai tā varētu izturēt arī lielāku spiedienu. Kā jūs zinat, eh, Eiropa padoma decembrī noturēja debats par to, kā īstenot Um, atbildīguma un solidaritātes principus, kā tos attiecināt tālāk nākotnē. Pamatojoties uz uh, jau panākto progresu un konverģents minētajās jomās, padomi ir tikusi aicināta turpināt procesu ar mērķi panākt konsensus par Eiropas uh, patvērumu sniegšanas politiku mūsu prezidentūras laikā. Mēs darīsim visu iespējamo no savas puses, lai rastu ceļu uz priekšu. Mums ir pienākums kā vienotas savienības locekļiem palīdzēt uh, visos solidaritātes aspektos un nodrošināt to, kas ir uh, lēmumos uh, ierakstīts. Tas uh, ir jāizdara ar uh, saistošu lēmumu palīdzību, pieņemot tos kopā. Tas ir mūsu ticamības jautājums, un mums ir jādod arī atbilstošs signāls ārējai pasaulē, ārpus Eiropas Savienības. Kā prezidējošā valsts mēs līdz ar to turpināsim uh, īstenot eh, pasākums, par kuriem esam vienojušies, lai varētu palīdzēt Itālijai un Grieķijai. Mēs turpināsim eh, pārvietošanas lēmumu eh, pildīšanu, tāpat arī mm, turpināsim izmantot ekspertus, strādāsim pie šiem hotspots centriem, bet ar to nepietiks. Mums ir jāplūko migrācijas sistēma visaptvarošā veidā. Arī jāplūko migrācijas un patvēruma ārējā dimensija. Nepārtraukti ir nepieciešams stiprināt sadarbību ar migrācijas izcelsmes un tranzītu valstīm. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai varētu uh, izturēt šo plūsmu spiedienu un uh, lai nepieļaut tiem, kuriem nav šādas tiesības, lai tie nenonāktu tomēr mūsu teritorijā. Sadarbībai ar izcelsmes valstīm ir nepieciešams arī palīdzības elements, bet ir jānodrošina arī šis atpakaļ uh, nosūtīšanas elements. Ja tas neizdosies, tad mūsu, mūsu centieni migrācijas jomā būs uh, neauglīgi un mēs varēsim zaudēt savu uzticamību. Runājot par trešajām valstīm, mēs turpināsim uh, darbu pie zilās kartas direktīvas ar uh, Eh, trešo valstu valsts, pied, par trešo valstu valsts piedarīgiem un vīzu politiku kopā ar komisiju un eh, ārējās eh, darbības dienestu Maltas prezidentūra. Turpinās strādāt pie jaunā partnerības ietvara ar trešajām valstīm. Labs darbs jau ir ticis veikts par, mm, par migrācijas centriem ar piecām valstīm, kaut gan vēl daudz veik, jāveic ir. Mēs centīsimies ciešāk sadarboties ar Lībiju un citām Ziemeļāfrikas valstīm, lai stiprinātu tās kā partnerus uh, migrācijas uh, kontrols jomā. Mēs uh, liekam lielu uzsvaru šo ārējo dimensiju un migrāciju, un līdz ar to prezidentūra turpinās valetas sametā pieņemto secinājumu īstenošanu. Un Maltā notiks pasākums 17. Eh, gada martā. Valetā tika daudz runāts par partneru sadarbību, un mums ir jāturpina šis eh, sadarbības darbs ar saviem partneriem mūsu kopīgu guvumu labā. Jāsaka, ka eh, šīs migrācijas plūsmas ir samazinājušās, vietām arī pārtrauktas. Mums ir jāstrādā, lai šī vienošanās tiktu joprojām ievērota, visaptveroša uh, pieeja migrācijai nozīmē, ka mums jāņem vērā arī robežu kontrolas jautājumi Eiropas Savienība. Uh, daudz ir strādājusi ārējo robežu drošības nodrošināšanai, un šis uh, darbs ir jāturpina palielinot mūsu drošības pasākumus, jānodrošina līdzsvars starp drošību un glūdu robežu šķērsošanu. Mūsu prezidentūras laikā mēs turpināsim uh, tālāk virzīt mūsu trijo partneriem uzsākto darbu, strādājot pie viedām robežām. Veiksim ne visu nepieciešamo, lai virzītos uz priekšu, attīstot iebraukšanas izbraukšanas sistēmu. Eiropa padomu pagājušā gada decembrī aicināja līdz likumdevējus vienoties par iebraukšanas izbraukšanas sistēmu līdz 17. gada jūnijam. Un mēs eh, cerīgi raugamies uz eh, paredzētajām sarunām ar Eiropas parlamentu. Padome tāpat aicināja panākt vienošanos par eh, ceļošanas un vīzu apstiprināšanas sistēmu ETIES līdz 2017. gadam. Ir ārkārtīgi svarīgi noslēgt šo iztrūkstošo informācijas elementu, jāstiprina ETIES sistēmu, jānodrošina Eiropas Savienības integrēta robeža aizsardzības sistēma un jāuzlabo drošība. Prezidentūra ir izvirzījusi ambiciozu mērķi panākt vienošanos starp dalību valstīm līdz eh, jūnija beigām 2017. gadā un ceram, ka sarunas ar Eiropas parlamentu varēs attiecīgi tad sākties 2017. Eh, gada otrajā pusē jaun eh, pieņemtie priekšlikumi par Schengens veidošanas sistēmu, tie arī tiks tālāk virzīt uz priekšu, lai uzlabotu sistēmu cīnoties arī pret terorismu draudiem. Terorismu draudi apdraud mūsu drošību, līdz ar to mūsu pilsoņu drošību, kā jau mēs to esam pēdējo gadu laikā redzējuši, tā diemžēl ir realitāte, un cīņa pret to būs prioritārs jautājums. Jāsaprot, ka terorismu profils ir mainījies pēdējo gadu laikā, un Eiropas Savienība tagad saskaras ar daudziem daudzšķaitņainiem izaicinājumiem, un mums ir nepieciešama risinājuma. Un tāpēc mēs saprotam, cik uh, svarīgi ir atjaunot iekšējo drošības stratēģiju un ceļu kārtu, lai stiprinātu uh, informācijas apmaiņu un pārvaldību. Tāpat laikā uh, pozitīvi vērtējam augsta līmeņa ekspertu grupas darbu par apmaiņu un starpsavienojamību un turpināsim šo darbu padomes struktūrās ar nolūku stiprināt mūsu iespējas, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu drošību un lai padarītu Eiropu drošāku. Visbeidzot, mēs tāpat virzīsim uz priekšu arī diskusijas, kas ir uzsāktas par eh, cīņu pret uh, smago noziedzību un organizēto noziedzību. Mēs ceram noslēgt politikas ciklu attiecībā uz eh, smago un organizēto noziedzību, lai varētu cīnīties pret pārobežu noziedzību. Darbs jau ir noticis četru gadu laikā, un tad ceram, ka notiks diskusijas par uh, noziedzības prioritātēm, kurām ir jāpievērš eh, prioritāra uzmanība turpmākajā, nākošajā politikas ciklā. Mēs varēsim virzīties uz priekšu šajā mm, darba kārtībā tikai tad, ja mums būs dalība valstu atbalsts. Un tikai tad, ja būs laba sadarbība starp eh, mūsu iestādēm. Mēs Ar cerībām raugamies uz nākotni, uz mūsu kopējo sadarbību, tā lai mums izdodas virzīties uz priekšu visos jautājumos, kas ir svarīgi mūsu pilsoņiem un Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Eh, ministra kungs, eh, Boničī kungs, eh, es gribētu lūgt jūs pieturēties pie desmit minūtēm, neizteikties ilgāk. Mums ir ļoti daudz detalizētu jautājumu, kas pēc tam nāks no deputātiem, un tie noteikti būs vērsti uz ļoti konkrētām specifiskām jūsu darbības jomām. Sirsnīgs veids, un lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Marais kungs. Zom. Es centīšos pieturēties pie sava atvēlētā laika. Man ir liels gods, tāpat arī Amelkungam, būt šeit jūsu priekšā. Mēs jau ilgu laiku esam strādājuši. Pirms prezidentūras sākšanās mēs tagad esam šeit Eiropas parlamenta priekšā, un tas tik tiešām ir liels gods. Un tie nav tikai tukši vārdi, kurus man nāktos teikt, bet es tik tiešām patiesi ticu, ka Eiropas parlaments ir uh, institūcija, kas uh, tik tiešām, uh, kurā, kuras priekšā mēs esam atbildīgi. Jau Daudzkārt eh, esam dzirdējuši, ka Eiropas darbs tiek uzskatīts par tādu tehnisku, kas eh, tiešā veidā neskar Eiropas pilsoņus. Tomēr tas ir mūsu pienākums skaidrot pilsoņiem, ka mūsu darbs eh, tiek veikts tāpēc, lai uzlabotu dzīves apstākļus un iespējas. Tas, par ko mēs runāsim šodien, saistībā ar iekšlietām un arī tieslietām. Varbūt, ka tur mums būs kaut kādas viedokļa atšķirības, tomēr mēs eh, veiksim savu darbu, lai nodrošinātu to, ka dzīve uzlabojas eh, Eiropas pilsoņiem, viņu ģimenēm un uzņēmumiem. Šis jautājums man ir ārkārtīgi svarīgs un tuvs manai sirdī, tāpēc, ka esmu profesionāls savā darbā un tāpēc arī, ka uzskatu, ka šī joma tik tiešām ir pats uh, pamats un skar mūsu Uh, pamata vērtības un principus demokrātiskā savienībā, balstoties uz uh, cieņu pret cilvēku mm, uh, dzīvi, tiesiskumu, tiesiskumu un demokrātijas principu ievērtēšanu. Tātad tie ir mūsu pamata principi mūsu sabiedrībā, kur plurālisms, nediskriminācija, tolerance, tiesiskums, vienlīdzīgums, visi šie principi pastāv. Un mēs uh, nedrīkstētu uztvert šīs brīvības un vērtības eh, kā pašas par sevi saprotams. Kā teicu jau iepriekš, šī ir pirmā reize, kad Malta uzņemas eh, prezidentu valsts eh, pienākumus, un mēs to darām ar tādu vēlmi stiprināt Eiropu un padziļināt sadarbību Neskatoties uz eh, iespējamām eh, viedokļu atšķirībām, Malta vēlas virzīt uz priekšu šīs sfēras un izmantot eh, savu iespēju kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Malta jau bieži vien ir darbojusies kā tilts starp kontinentiem un nācijām, vienojot un tuvinot dažādas sistēmas un tradīcijas. Mūsu valoda arī tuvina dažādas kultūras un tradīcijas. Uh, jā, tā ir, ka tieši caur, to, caur šo tuvināšanu Malta plāno nodrošināt panākt tādu spēcīgāku sintēzi dažādos procesos, veicot sarunas starp uh, dažādiem likumdevējiem. Uh, šādā garā Maltas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, Eiropa padomā, mm, tad arī notiks. Un mūsu galvenā prioritāte ir ļoti skaidra un vienkārša un tas ir panākt pēc iespējas labāku progresu. Tas nozīmē, ka mums uh, būs uh, tas darba piesātināts laiks. Prezidentūras laikā mēs centīsimies uh, panākt, saglabāt, lai pilsoņi būtu mūsu darba kārtības centrā. Uh, darbs pie EPO, pie Eiropas uh, mm, prokuratūras izveidošanas, tāpat strādāsim pie uh, direktīvas par PIF direktīvas, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses, un um, strādājam pie Eiro just regulas projekta. Un neskatoties uz ļoti tehnisko raksturu šim darbam, tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu pilsoņiem un sabiedrībai kopumā. Un tāpēc mēs strādāsim smagi un kārtīgi, lai virzītu uz priekšu diskusijas pie šiem priekšlikumiem lielākais vairums dalību valstu, kā jūs zinat, ir panākušas vienošanos par uh, EPO regulas uh, teksta galveno daļu, izņemot uh, dažas nelielas detaļas, kuras vajadzētu atrisināt šī gada sākumā. Tāpat laikā dažās dalībvalsts ir norādījušas, ka tās nepiedalīsies jaunajā um, prokuratūras izveidē priekšlikums jāpieņem ar vienprātīgu, un tāpēc ir svarīgs, svarīga parlamenta piekrišana. Formāli ir noskaidrots padomē, ka nav vienprātības par regulas projektu tekstu. Līgums tomēr paredz iespēju vismaz deviņām dalību valstīm nosūtīt šo priekšlikumu Eiropadomā. Ja Eiropadoma nevar rast šo konsensus un uh, tad var tikt uzsākta pastiprināta sadarbība atbilstoši 86. pantam līgumā par Eiropas Savienības darbību. Es vēl nezinu, vai būs deviņas dalībvalsts, kuras uzsāk šo procedūru, bet sarunas notiek jau tādā diezgan augstā līmenī un pastāv iespēja, ka tas tā notiks. Mēs paredzam turpināt sakaru uzturēšanu ar parlamentu līdz eh, tiks eh, pabeigts viss šīs procedūras eh, padomē. Maltas prezidentūra tāpat arī paredz organizēt konferenci nacionālajiem līmenīm šajā jautājumā, jo EPO izveidošana ir viens no Maltas mērķiem, ko mēs ceram panākt līdz savas prezidentūras beigām par Eirožast eh, regulas eh, projektu. Eh, Padomi šobrīd finalizē sarunas par, šī, par šo projektu. Tas nesaistās ar EPO. Tātad bija jau Tas tika uzsākts Latvijas prezidentūras laikā, un padome tagad ir gatava uzsākt diskusijas ar parlamentu par šo regulas projektu. Cīņa pret terorismu saglabājas viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem un prioritātēm. Mums tagad ir vienošanās par uh, direktīvu cīņai pret uh, terorismu, un mēs uh, ceram to novirzīt līdz apstiprināšanai. Ir arī komisijas rīcības plāns, lai stiprinātu ter, cīņu pret terorismu finansēšanu. Arī tur mēs ceram noslēgt diskusijas par priekšlikumiem, lai harmonizētu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tehniskā līmeņa debats tur jau ir uzsākušās, un tāpat arī strādāsim pie savstarpējas atzīšanas eh, noziedzīgā ceļā iegūtu aktīvu konfiskācijai neiesaldēšanai atkarībā no komisijas eh, veiktās prezentācijas par Eukariska, kas ir eh, krimināla informācijas uzskaita sistēma, tātad atkarībā no šī paziņojuma mēs skatīsimies, kā virzīties uz priekšu. Mēs tāpat turpināsim darbu pie elektroniskiem pierādījumiem par vīzu liberalizāciju. Es zinu, ka esam debatējuši jau par šo tēmu, eh, un eh, padome un eh, parlaments ir nonākuši pie vienošanās. Uh, pārskatīt eh, pašreizēju apturēšanas mehānismu. Eh, Slovākijas prezidentūras laikā tika pieņemts šis lēmums, kas bija priekšnosacījums, lai varētu vienoties tālāk par tālāku vīzu liberalizāciju. Tātad pirmo šķēršļu mēs esam jau likvidējuši. Tāpat ir prieks, ka tikot panākt vienošanās par vīzu liberalizāciju attiecībā uz Gruziju. Iepriekšējās prezidentūras ietveros Malta liks uzsvaru uz uh, vīzu liberalizāciju uh, Ukrainai. Eh, darīsim to ciešā sadarbībā ar parlamentu un eh, uzraudzīsim arī, kāda ir dinamika Kosovas un Turcijas eh, jomā un kā tās vīzās uz vīzu liberalizācijas rīcības plānu izpildi. Par dialogu par tiesiskumu. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas parlamentam Slovākijas prezidentūra veids novērtējumu iegūtie pieredzēji, kāda ir gūta divos padomas dialogos. Uh, 2015. gada novembrī un pagājušā gada maijā, un mēs atbalstam galveno iegūto rezultātu. Citiem vārdiem sakot, mēs atbalstam nepieciešamību stiprināt dialogu ar padomu. Padoma ir piekritis, ka ir nepieciešams šāds labi sagatavots dialogs, un tad mēs attiecīgi veiksim sagatavošanās darbu, lai nodrošinātu, ka dialogs ir pēc iespējas auglīgāks uzskatām, ka Eiropa domē un parlamentam ir, protams, vienādi mērķi. Mēs gribam demonstrēt savu apņēmību uh, lai nodrošinātu uh, tiesiskumu ievērošanu Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Ceru, ka varēšu paļauties uz jūsu nepārtrauktu atbalstu. Uh, protams, mēs varam vienoties par lietām, varbūt kaut kur citur mums uh, nebūs viedokļu vienprātība, bet uh, tomēr es domāju, ka kopā mēs varam nodrošināt progresu mūsu pilsoņu uzņēmumu. Um, sabiedrības vārdā mēs uh, varam parādīt Eiropai, ka esam šeit, lai uh, panāktu uzlabojums viņu dzīvē noslēgumā gribētu izmantot iespēju norādīt, ka esam apņēmības pilni darboties kā tādi godīgi vidutāji. Malta vienmēr ir darbojusies kā godīgs vidutājs, un mēs to arī turpināsim, lai izpildītu Eiropas darba kārtības strateģiskās prioritātes, tāpat laikā cieši sadarbojoties ar parlamentu. Lielas paldies! Much, Liels paldies, Benīčī kungs, un paldies abiem jums, ministra kungs. Es zinu, cik daudz darba jau ir ieguldīts gatavojot prezidentūru. Liels paldies jums un jūsu darbiniekiem. Un tagad dosim vārdu kolēģiem jautājumiem. Ir uh, priekšstādātāju konferences ārkārtas sanāksme, kurā man ir jāpiedalās līdz ar to Gāles kundze. Uh, pārņems uh, sēdes vadību. Un dosim vārdu vispirms koordinātoriem. Sāksim ar Mecolas kundzi. Lūdzu, iekļaujieties divās minūtēs. Tas būtu tiešām ļoti jauki, lai visi var izteikties. Uh, sāksim ar Mecolas kundzi. Un Gals kundze, lūdzu, uh, pārņemiet sēdes vadību. Paldies priekšsādātāju un ministru kungu, paldies par jūsu prezentācijām. Šodien Maltas prezidentūra ir ļoti uh, tāds svarīgs un um, lepnum brīdis mūsu uh, pilsoņiem. Un, uh, Un uh, tas ir arī uh, tāds kā atzinības brīdis tiem pilsoņiem, kas ticēja, ka mūsu valsts to spēj uh, par imigrāciju un Dublins reformu. Vai jūs esat apmierināti ar komisijas priekšlikumu? Ko jūs vēlamies, uh, vēlaties redzēt uh, kā uzlabojumus? Un vai jūs esat gatavi, gatavi atbalstīt mūs uh, parlamentā, lai prasītu solidāru Eiropu, uh, kur atbildība tiek dalīta starp dalībvalstīm. Kādi konkrēti noteikumi, eh, jūsuprāt, būtu jāparedz eh, nepilngadīgiem bez pavadoņiem? Un kādi ir eh, jūsu nolūki ar prokuratūru, Eiropas prokuratūru? Konkrētāk lūdzu, kādā virzienā jūs vēlties virzīt šo dokumentu, šo jautājumu? Un par Panamas dokumentu skandālu viena no galvenajām bažām cilvēkiem Maltā ir korupcija. Uh, Tas skar ne tikai Maltu, bet arī pārējo Eiropu. Kādi jauni priekšlikumi, ja tādi būtu, uh, būs tie, ko jūs piedāvāsiet Maltas prezidentūras laikā, lai kliedētu Maltas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju bažas? Paldies! Paldies, Mācelas kundze, Cipels kundze, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies. Pirmkārt, es gribētu piebilst dažus punktus jautājumā par migrācijas politiku attiecībā uz atbildību un solidaritāti, jo uh, patiešām ir milzīgs uh, trūkums šajā jomā starp dalībvalstīm. Un es gribētu uzklausīt Maltas prezidentūras viedokli par to, kā jūs gatavojaties panākt, lai vairāk dalībvalsts sniegtu savu atbalstu. Uh, Un tas ir diezgan cīniski, ka dažas uh, dalībvalstis uh, ne tikai uh, atklāti nepieņem bēgļus, bet pat rada um, tādus dzīves apstākļus, kas parāda, kāpēc cilvēki atstāja šīs valstis, ja viņiem nav iespēja uh, um, maksāt par saviem izdevumiem, ja nav iespēja uh, strādāt. Protams, ka viņi atstās uh, šo valsti, bet tajā pašā laikā mēs runājam par jaunu patvērumu sistēmu, kur mēs runājam par sankcijām pret bēgļiem, kuri nepaliek valstī, kurā viņiem būtu jāpaliek. Tātad tas arī ir jāatrisina. Tajā pašā laikā ir šī negatīvā situācija, ka bēgļi mirst Eiropā, viņi nosalst, viņi dzīvo uh, um, teltīs, viņi dzīvo provizoriskās dzīves vietās, un mēs nerunājam ne par kādām trešām pasaules valstīm, mēs runājam par Eiropas Savienību. Un es ļoti apzinos, ka ekonomiskā situācija Eiropas valstīs ir ļoti atšķirīga, bet vai tiešām, vai tiešām ir pilnīgi neiespējams vienoties uh, vismaz par kaut kādu uh, Eh, minimālu cieņu, ko mēs varētu izrādīt cilvēkiem, kas ierodas Eiropā. Tātad, kāda ir jūsu politiskā stratēģija? Es nerunāju par direktīvām, kāda ir jūsu politiskā stratēģija, lai panāktu vairāk dalību valstu atbalstu, lai vismaz kaut kādi uh, humanitārie standarti vai principi tiku ievēroti. Kas attiecas uz sadarbību ar trešajām valstīm, es pilnībā piekrītu, ka tā ir nepieciešama. Gribētu vairāk no jums dzirdēt par to, kādi ir kritēriji, lai vienotos par sadarbību ar trešajām valstīm, un kāda veida sadarbību jūs vēlētos redzēt, un kā jūs uh, vēlētos, piemēram, panākt uh, izcelsmes valstu piekrišanu uzņemt atpakaļ cilvēkus, kuriem nav tiesības saņemt patvērumu mūsu Eiropas valstīs. Runājot par Eiropas prokuratūru, um, Mecels kundze jau jautāja par to, Jūs ļoti labi zināt, eh, ka mēs labprāt eh, redzētu eh, šeit parlamentā Eiropas prokuratūru, bet nav jēgas radīt jaunu organizāciju, ja tā nedarbojas un nedod nekādu pievienoto vērtību. Tātad, vai jūs optimistiski raugāties uz šo projektu, proti, ka galu galā mēs varētu kopā ar dalību valstīm panākt tādu rezultātu, kas uh, dos uh, papildinājumu tam, kas jau tiek darīts nacionālā līmenī. Paldies, Vīkstrēms kundz lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji un paldies jums, ministru kungi, par to, kā esat ieradušies uh, pie mums. Uh, paldies arī par uh, interesantajām sarunām, kas mums jau ir bijušas, un eh, es ceru, ka arī tādas vēl turpināsies. Es gribētu apsveikt Maltu arī par to, ka tā ir uzņēmusies prezidentūru šajā Eiropai delikātajā un izšķirīgajā brīdī. Mēs uz jums paļaujamies, un mēs Maltas prezidentūru skatām kā uh, iespēju runājot par uh, patvērums sistēmas um, mainīšanu un modernizāciju, jo tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Pilsoņi Eiropā uh, to sagaida no mums. Mēs uh, rēķināmies ar jūsu palīdzību un mēs augstu novērtējam to apņēmību, ko jūs tikko paudāt. Kā jau kolēģi um, minēja, bēgļu situācija ir aktuāla. Es negribu atkārtot to, ko Birgita jau teica par to, ka ir nepieciešams uh, cilvēkiem dot iespēju, plašāks iespējas dzīvot, uh, izpausties un integrēties pēc iespējas drīzāk, lai uh, izvairītos no sekundāras migrācijas, un tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem visā šajā priekšlikumā, bet ir arī citi aspekti, kas ir jārisina. Šengens informācijas sistēma ir viens no tiem, un es gribētu ļoti godīgi teikt jums, ka Schengenes zona ir jūtīga, delikāta. Un jau vairākus gadus mēs šeit Eiropas parlamentā esam bijuši ļoti nobažījušies par šo te uh, Eh, Maltas individuālo investoru programmas schēma, kas nozīmē, ka var nopirkt Maltas pasi un tādējādi gūt pieeju visai Schengen zonai. Un saskaņā ar politiko rakstu šodien vairāk kā 700 individu ir saņēmuši uh, Eiropas Savienības pilsonību Maltā, uh, veicot uh, investīcijas vai uh, ziedojot naudu eh, Maltā, un vairāk, vairākums no viņiem ir no bijušās Padomju Savienības un tuviem austrumiem. Un eh, vēl viena schēma um, kas darbojas arī ir ķīniešu investīciju schēma Maltā. Ja mēs runājam par migrācijas un bēgļu jautājumu un pieeju uh, cilvēkiem Eiropai, lai uh, glābtu viņu dzīvības, tad tas ir diezgan ironiski, ka tas joprojām notiek Maltā, un es gribētu jūs uzklausīt. Es negribu jūs nosodīt, bet es gribētu jums lūgt izskaidrot to, kā jūs varat turpināt īstenot šādu politiku, ja redzam, ka ir tik daudzi cilvēki eh, ļoti sarežģītā situācijā, eh, kur ir jāglābj, lai izglābtu viņu dzīvību, lai viņiem dotu jaunu iespēju uz dzīvi. Varbūt, ka tā nav uh, Uh, īstākā prioritāte šādas uh, iespējas dot uh, bijušajiem Padomu Savienības pilsoņiem un Ķīnas pilsoņiem. Es gribētu lūdzu jūs lūgt par to izteikties, bet atgriežoties pie jūsu apņēmības un prioritātēm, es tiešām ceru, ka varēsim labi sadarboties ar jums kopējās uh, patvērums sistēmas ietvaros un attiecībā uz Dublinu. Es labprāt dotu savu ieguldījumu arī attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu. Un arī attiecībā uz formālo un uh, neformālo uh, apmaiņu šajā jautājumā. Ernstas Kons, lūdzu. Jā, vielen dank. Jā, paldies. Un sākumā uh, arī es uh, gribētu es teiktu, sirsnīgas sveiciens. Jūs sākt pirmo padomus prezidentūras darbu un jāsaka, ka ir saistītas daudzas cerības par darbu sākumu un iespējams arī noslēgumu jūsu prezidentūras laikā. Nu, tā tad sāksim strādāt, būsim efektīvi un, protams, ka mēs jūs atbalstīsim. Gribu uzdot sekojuši jautājums. Nu, pirmais jautājums par patvērumu un migrācijas politiku. Jūs um, teicāt, jā, tajā būt solidārai. Tas ir attiecināms uz dalību valstīm. Daudz, kas ir teikts par bēgļiem jau. Un es labprāt gribētu no jums uzzināt, uh, nu kāda ir jūsu nostāja uh, attiecībā uz Dublins uh, likumdošanas aktiem. Dublins likumdošanas aktiem ir komisijas priekšlikums. Nu, mēs domājam, ka tas nav uh, sabalansēts, nu tā pieklājīgi sakot, uh, Skarbāk sakot, tas uh, nav saprātīgs, un dalība valstīs arī ir pretestība pret šo priekšlikumu. Kāda ir situācija pat laban, kā jūs uh, turpinat darboties, kā jūs kontakties ar dalību valstīm, uh, kas negrib uzņemt beigus? Un otrs jautājums. Jūs teicāt, ka vēlaties atbalstīt Itāliju un Grieķiju. Jā, arī mēs to atbalstam šo pieeju migrācijas politikā, atbalstot uh, plašāk šīs abas valsts. Varbūt jūs varētu vairāk paskaidrot, ko jūs ar to domājat. Mēs zinām, ka Turcijas nolīgums uh, nedarbojas veiksmīgi tikai uh, daži bēgļi ierodas Eiropā un nedaudzi no tiem arī uz Grieķiju dodas. Šī vienošanās nav tik efektīva šobrīd, ja nu mēs par to runājam, un arī Itālija un Grieķija saskars ar plašām problēmām, ar bēgļu izvietošanu. Vācija to uzzināja šodien. Atkal atgriezīs bēgļus uz Grieķiju. Nu, tas pat laban tiek diskutēts, vai jūs arī domājat, ka valsts tāds kā Vācija Dublinas schēmas bēgļus varēs atgriezt, vai arī jūs šeit uh, kritiski eh, paudīsiet savu nostāju. Un nākamais punkts arī vēl saistībā ar bēgļu politiku. Ir dažādi partnerības eh, līgumi, valeta ar eh, Āfrikas valstīm, un vai jūs tāpat kā mana frakcija domājat, ka valstis, kurās ir plašas diktatūras, tādas kā, piemēram, Sudāna, labāk nevajadzētu noslēgt uh, līgums par bēgļu atgriešanu? Vai arī e, jūsu um, skatījumā, um, vienalga, nu galvenais atpakaļ uz Āfriku viņus sūtīt? Gribētu zināt, ar kādiem uh, režīmiem uh, sadarbība notiek. Un pēdējais punkts uh, nav par bēgļu politiku, bet par drošības pasākumiem, apkarojot terorismu. Drošības komisārs mums uh, vairāk kārt ir solījis, ka būs uh, pārskatīšana tiks pārskatīti visi pasākumi, kas šajā jomā Eiropas līmenī jau eksistē. Tos pārskatīs, izvērtēs, un tas notiks drīz. Kas notiks jūsu prezidentūras laikā, vai būs šāds pastāvošo pasākumu terorisma apkarošanai pārskatīšanas process, kā ir, kāda ir iekšējā drošība un kāds ir termiņa sadalījums? Paldies! Lūdzu, ievērojiet noteikto divu minūšu laiku, jo pretējā gadījumā jūsu pašu kolēģi beigās nevarēs vairs izteikties. Sargentīnī, kurs, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Sirsnīgs veicu Maltas prezidentūru Eiropas Savienībā. Iepriekšējos gados man ir bijusi tā iespēja runāt ar jums, Bēlas kungs, par patvērumu un migrācijas jautājumiem. Un kas man šodien pārsteidz, ir tas, ka eh, tās sarunas, kas mums bija, bija ļoti uh, draudzīgas un auglīgas, bet tas, ko es šodien eh, dzirdēju, ir uh, tāda runa, ko varēja teikt arī Slovākijas prezidentu, un tas man pārsteidz. Uh, priekšlikumi, kas ir uz galda par patvērumu un migrāciju no komisijas puses, ir tādi represīvi priekšlikumi. Progresīvākā daļa eh, šajā parlamentā, un jūs esat no sociāldemokrātiem, un es jūs tur ieskaitu, cenšas lietas nepasliktināt. Šeit nav runa par lietu uzlabošanu, bet vienkārši nevajag vēl neko pasliktināt. Un eh, labāka robežu kontrole, uh, vairāk atpakaļ sūtīšanas. Tas ir priekšlikums, bet tur nav runa par solidaritāti. Jūs esat vidusjūras vidū, tuvāk Āfrikai. Jūs zināt, ka šeit nav runa par piesaistes faktoriem, bet par tiem faktoriem, kas ļauj, liek cilvēkiem bēgt. Un lielākā daļa vidusjūras jūras ir jūsu uh, Eh, teritoriju, jūs tur glābjat cilvēkus, bet priekšlikumi, kas tiek piedāvāti, eh, ir mērķēti uz kontinentālo Eiropu ar eh, valstīm, ar robežām, kuras ir sauszemes robežas. Sekundārā um, migrācija nav īsti jūsu jautājums. Es nesagaidu, ka jūs uh, uh, aizsargāsiet centrālo vai austrumu Eiropu vai ziemeļu vai rietumu Eiropu, jo par to šeit ir runa, bet mums ir jābūt deglikātām sarunām par to, kā robežu kontrolas ietekmē bīstamus bēgšanas ceļus, kas padara jūsu apsardzi daudz uh, bīstamāku un uh, šo jūsu darbu daudz uh, apdraudētāku no sociāldemokrātu ministra no mazas salu valsts, kuru apņem uh, vidusjūra un kas ir tuvu uh, Āfrikai, es uh, Eh, gaidīju vairāk eh, runas par eh, solidaritāti Eiropā. Ja jūs vienkārši virziesiet uz priekšu šo likumdošanu, kas ir tagad uz galda, jūs nekādas uzlabojumus Maltā nepanāksiet. Vienkārši padomājiet par to. Te nav runa par detaļām, te ir runa par to, kādā virzienā mēs ejam, uz ko mēs fokusējamies, runājot par migrācijas un patvērumu krīzi. Un paldies Dievam, es pārbaudīju um, laika ziņas um, Maltai. Tur ir 13-14 grādi un tur nav nav sniega, bet paraugieties, Grieķija ir zem sniega sagas, un uh, jūs sakāt, ka mums ir uh, jāiet uz priekšu ar Turcijas uh, vienošanos. Nē, mums nevajadzētu, jo mēs tad redzēsim, ka cilvēki vienkārši nu, mirst šajās uh, augstajās uh, teritorijās. Es uzsveru šo darbu ļoti nopietni un tiešām sāpīgi redzēt, ka Malta uh, visu laiku um, nāk klajā ar priekšlikumiem par uh, to, kā izvairīties no eh, nodokļiem, ir korupcijas skandāli politiķu aprindās. Es nedomāju, ka mēs to varam pieļaut Eiropā. Paldies! Paldies, Arģadīnī kundze! Tagad koordinātori ir izteikušies un dosim vārdu pārējiem kolēģiem uzreiz un uh, došu vārdu ministriem pēc tam, lai uh, iegūtu laiku. Nosaukšu tagad to kolēģu vārdus, kuri ir lūguši izteikties. Uh, yeah, this... Un tā pašā laikā noslēgšu sārakstu. Olmeyer, Mrs. Dali, Mr. Coelho, Mr. Lopez Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovsky, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to keep to a very strict time frame one, one and a half minutes, because otherwise we won't have time to listen. Jā, citādi mums nebūs uh, laiks uzklausīt atbildes, ja neiekļausieties savā laikā, un tas ir ļoti svarīgi uzklausīt, ko tad teiks uh, ministri atbildot uz mūsu jautājumiem. Holmērs kundz, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministri kungi, es gribu uzdot uh, sekojošu jautājumu. Nu, pretēji tam, ko kolēģe Sargentīnī tikko teica. Uh, Es domāju, ka mums ir dažādi risinājumi jārod ne tikai bēgļu atgriešana uz Āfriku, bet mans viedoklis ir tāds, ja noslēdz atpakaļ atgriešanas līgums, tad liekas, ka tāda kombinācija palīdzība reģioniem, ciemiem, no kuriem šie pilsēti šie cilvēki dažkārt ir, un ne visi reģioni ir kara reģioni, kur ir smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Respektīvi ir nepieciešams palīga programmas reintegrācijai, atbalstam, reģionu atbalstam, un tas uh, varētu būt uh, ļoti veiksmīgi, un uh, es gribētu tādu pozitīvu uh, priekšlikumu izteikti vajadzētu palīdzēt ne tikai cilvēkiem, bet reģioniem. Vai jūs prezidentūras laikā ir kādas domas šajā uh, virzienā strādāt? Un otrkārt, arī es gribētu teikt, ir bijušas lielas uh, problēmas uh, sakarā ar datu apmaiņu. Jaunajā direktīvā par terorismu ir noteikts, ka dalību valstīm vajadzētu nozīmīgus datus īpaši par uh, terorisma uzbrukumu profilaksi, apmainīties ar šiem datiem. Vai jūs prezidentūras laikā arī ir plānota šāda veida pasākumi, lai varētu rast progresu šajā jautājumā? Paldies. Tagad Dalī kundze. Manā vek, napkam danu. Paldies, godātie ministri. Jūs uh, zināt, cik šī prezidentūra ir uh, svarīga mūsu valstī. Es arī esmu no Maltas, un pat ja mūsu valsts ir ļoti maza, mēs šo prezidentūru uzturam ļoti nopietni. Tagad uh, uh Abelas kungam jautājums par imigrāciju. Jūs minējāt solidaritāti. Es gribētu uzzināt uh, detalizētāk, kā, kādas ir jūsu prioritātes šeit, jo īpaši par uh, sadalījumu. Uh, 16 tūkstoši no Itālijas un Grieķijas eh, cilvēks ir paredzēts eh, pārvietot uz citām valstīm. Jūs zināt, ka um, šis termiņš ir ļoti īss un diez vai tas izpildīsies. Un es domāju, ka tas radīs milzīgas problēmas un uh, arī um, novedīs pie tā, ka nebūs tādas patiesas solidaritātes. Uh, Tātad mēs uzskatām, ka solidaritāte ir ļoti, ļoti svarīga Maltai. Un Maltas prezidentūra uh, varētu arī paskaidrot, kā tā gatavojas uh, risināt šo uh, sadalīšanas problēmu un kā tā plāno nodrošināt to, lai labāk tiku, tiktu ieviests šis sadalījuma plāns. Uh, tā kā tas tika uzsvērts Maltas pre prezidentūras prioritātēs. Un tagad jautājums ministram Beničī par Brisele 2 reguli, regulu, jo īpaši par bērnu tiesībām un uh, tiesisko konfliktu problēmu runājot par uh, ģimenes likumdošanu atšķirīgās valstīs. Uh, Eh, piemēram, ja ir cilvēki ar bērniem, eh, kas eh, no vienas ģimenes dzīvo dažādās valstīs, vai un kā prezidentūra gatavojas to risināt Brisele 2 regulā un kā jūs vēlties pātrināt pārskatīšanas procesu? Un kādi ir galvenie jautājumi šajā jomā, ko Maltas prezidentūra gatavojas risināt? Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies abiem ministriem. Man ir eh, jautājums Karmelo Abēlas kungam. Kā jūs zināt, tad eh, drošība ir viens no galvenajiem jautājumiem Eiropiešiem. Nesenie Berlīnas uzbrukumi ir vēl viens radisks piemērs. Mums ir jāveicina sadarbība un savstarpēja uzticēšanās starp eh, tiesību sargājošajām iestādēm dalībvalstīs. Un šeit informācijas apmaiņā ir fundamentāla loma. SIS-2 spēlē uh, būtisku lomu šeit, tā ir vislielākā datubāze, kas tiek vairāk arī izmantot, un tomēr to vēl var uzlabot daudzos veidos. Ātrā veidā sniedzot mūsu iestādēm vairāk instrumentu, lai nodrošinātu drošību mūsu pilsoņiem. Turpmākajos mēnešos mēs diskutēsim par jauno SIS-2 juridisko pamatu. Mums ir jānodrošina um, drošība šeit, uzlabojot datu drošību. Mums ir jāgarantē augstāk līmeņa datu aizsardzību nodrošino datu eh, kvalitātu un labākus identifikātors, piemēram, sejas attēlus. Un eh, mums ir jānodrošina, lai vismazākās pēdas, kas tiek atstātas eh, pēc terora uzbrukumiem, tiktu arī dokumentētas un uh, ir arī jāievieš iebraukšanas aizliegumi šiem cilvēkiem. Un mans jautājums ir, kā uh, jūs prezidentūra strādā šajā jomā? Un otrais jautājums, drīz sāksies trialogi uh, jaunie patvērumu aģentūrai. Uh, Šis parlaments aicināja veidot spēcīgu aģentūru, lai būtu eh, sekas tiem, kuri neievēro kopējo patvērumu sistēmu. Kāds ir prezidentūras domas šajā jautājumā? Es ceru, ka mēs varam jums rēķināties, lai sasniegtu šo mērķi un ka mēs varēsim nepadoties nacionālajiem egoismam. Paldies! Thank you, Chair, Ministers. Paldies! Uh... Abela kungs, eh, Boničī kungs, eh, prieks redzēt jūs eh, mūsu komitejā un vēlam jums veiksmīgu darbu turpmākajos sešos mēnešos un no, domāju, ka jums noteikti būs daudz labas vēlmes un gribas sadarboties ar mūsu komiteju. Jūs tik tiešām pateicāt īsto un pareizo lietu, nospraužot migrācijas, migrācijas, imigrācijas un patvērumu lūkšanas politikā jūs prioritātes. Šai sakarībā domāju, ka jūsu pievienotā vērtība ir tāda, ka jūs pārstāvat valsti, uh, kurai pirmo reizi ir šī rotējošā prezidentūra. Sirsnīgi sveicam jūs ar šo lielo augstu atbildību. Un tādējādi jūs arī esat valsts, kas ir uh, piedzīvojis ļoti smagus uh, laikus tieši migrācijas, imigrācijas problēmu kontekstā. Bet, bet tāpat laikā jūs uh, saprotat eh, šīs Eiropas eh, sajūtas un situāciju? Kaut gan eh, paši esat relatīvi nesen pievienojušies Eiropas procesam. Jūs neesat piedzīvojuši tādu ļoti aktīvu eiroskeptiķu kustību vai eirofobas nostājas. Jūs šobrīd esat ļoti labā pozīcijā, lai padomē eh, strādātu, nodrošinātu šo iztūkstošo elementu, ja tā var izteikties, runājot par tiem jautājumiem, kurus nepieciešams risināt migrācijas, imigrācijas jomā. Tātad ir praktiski rakstura problēmas. Mēs to esam vērojuši no Eiropas parlamenta perspektīvas. Mums ir jādarbojas kā līdzlikumdevējiem ar padomu, bet padomu turas pretī šai patvērums sistēmas izveidošanai, tās pabeigšanai. Padomas pieņemto lēmumu īstenošana līdz šim par bēgļu krīzes dažādām epizodēm, un tas saistās ar manu ļoti konkrētu komentāru. Tas būs pēdējais, un es ceru, ka uz to jums būs iespēja atbildēt un sadarboties arī ar eh, jūsu varas iestādēm. Šis vīzu kodeks to bloķē padome. Eh, tur ir iebildumi un eh, pretestība un nav gatavības nekādam kompromisam attiecībā uz šīm um, humanās palīdzības vīzām. Es domāju, ka jums ir iespējas ņemot vērā jūsu vērtības un jūsu eiropeisko noskaņojumu un apņēmību un uh, to, cik jūs esat stingri noskaņot runājot par migrāciju, imigrāciju un lai tik tiešām ko reāli panāktu padomē. Es eh, gribētu uh, paust uh, cerības no savas puses, ka jūs tik tiešām pastāvēsiet uz šo iespēju uh, atbloķēt sarunas un lai vīzu kodeksu varētu tātad apstiprināt un uh, paredzēt uh, zināmas manevrēšanas iespējas šīm vīzām, kas tiek izdotas uh, humānu iemeslu dēļ. Paldies priekšādātāji, paldies ministriem. Divi pavisam īsi jautājumi. Abelkungs. Man šķiet, ka jūs runājat par ļoti būtiskām lietām, par migrāciju, jūs migrāciju mm, nospraudāt kā jūsu centrālo darbības uh, Eh, lauku, bet eh, ir vēl divas lietas, ko vajadzētu pārunāt. Viens ir integrācija. Es domāju, ka tā ir eh, ļoti svarīga daļa, vai vismaz tā būtu jābūt ļoti svarīga Eiropas patvērumu un migrācijas sistēmas sastāvdaļai. Es zinu, ka integrēšana nav tikai dalību valstu jautājums. Mums ir nepieciešams Eiropas ietvars migrantu un bēgļu integrēšanai. Un gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par un šādu iespēju, lai būtu Eiropas eh, mēroga sistēma sociālajai integrēšanai. Otrais jautājums par eh, ar vien eh, pieaugušo radikalizāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Vai jums ir kādi konkrēti plāni, kā pārtraukt, apturēt šo radikalizāciju otrās, trešās paaudzes migrantu vidū Eiropas Savienībā? Un pēdējais komentārs. Es kā ziņotājs, eh, referents par patvērumu meklēšanas aģentūru, eh, var apstiprināt, ka esam pilnīgi gatavi sarunām un eh, ar lielu prieku uzņemtos šo sarunu veikšanu jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Gamešas kundzei vārds paldies, priekšsādātāji, ministra kungi, vēl to vislabāko Maltas prezidentūrai Pānāms dokumentu jautājums um, nav ticis pieminēts līdz šim. Un arī te ir runa par mūsu uzticamību. Jūsu ministrs bija iesaistīts Pānāms dokumentu skandālā un nebija nekāda parlamentāra izmeklēšana, uh, finanšu analīze. Tik pieprasīt atkāpšanās, vai viņš vadīs uh, padomas uh, sēdi. Nu, kā es teicu, tas ir uzticamības jautājums mums un jums. Uh, Panams dokumenti tomēr atspoguļoja veselu tādu sistēmas jautājumu - pārnacionālu noziedzību, terorismu. Mēs šobrīd pārskatām regulējumu cīņai pret finanšu noziegumiem, un es ceru, ka tas tik tiešām tiks arī aktīvi darīts Maltas prezidentūras laikā. Vai jūs tiešām būsiet apņēmības pilni to pabeigt, vai jūs piekrītat, ka ir jāizstrādā nodokļu paradīžu melnais saraksts, kā komisija to ierosina. Te ir runa par cīņu pret nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu, cīņu pret Krievijas struktūrām un saistībā arī ar patvērumu meklēšanu un Schengens sistēmu, bet ne tikai. Tāpat arī saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību un terorismu. IP, šī eh, individuāla izmeklēšana programma un zelta vīzu programma. Investoru programma. Vai jūs eh, prasīsiet, lai komisija izmeklētu šī, šīs uh, schēmas? Jo tas ir ne tikai amorāli. Jūs domājat, ka mēs uh, neļaujam te uh, kaut kādu bēgļu vajadzību piepildīšanu, ja, tātad viņa tiesības ierasties Eiropas Savienībā, bet mēs runājam par drošību, jo tās ir schēmas, ko izmanto organizētā noziedzība. Vai jūs eh, nodosiet eh, to cilvēku saraksts, kur ir ieguši šīs zelta vīzes un kur ir ieguvuši IPP statusu. Nu, ne mums, tāpēc, ka jūs teiksiet, ka jā, te ir datu aizsardzības jautājums, bet nododiet to Interpolam, lai viņi var pārbaudīt un uh, saskaņot, ka nav problēma. Es gribētu lūgt uh, šos 2015. Uh, gada, 16. gada sarakstus nodot tā, lai tos varētu pārbaudīt un lai jūs prezidentūras beigās mēs redzētu, vai tur tik tiešām ir kādas problēmas ar šiem sarakstiem vai nav. Kengas kundze. Grazie. E uh, volevo anch'io fare gli auguri. Jā, paldies. Paldies arī es gribētu novēlēt uh, veiksmi jūsu pirmās uh, padomas uh, prezidentūras darbā. Paldies, ka uh, ieradāties šeit un paldies par jūsu līdzšinējiem vārdiem. Jau uh, pirms šīs tikšanās mēs esam daudz kārt tikušies un es ceru, ka varēsim turpināt sadarbību jūsu prezidentūras laikā. Tāpat gribu teikt paldies par jūsu atklātību EASO jautājums risināt. Mēs viesojāmies ar LIBE komiteju jūsu valstī un tāpat arī Maltā tikās. Uh, Āfrikas un Karību valstu parlamentārās sadarbības deputāti, lai diskutētu par migrācijas jautājumiem. Gribu uzdot jautājumu ministram Abelas kungam. Tas, ko jūs teicāt, tas nozīmē pēcsacību parlamenta darbā. Runa iet par tādu kopēju pieeju darbam. Tā ir kopēja metoda, lai strādātu ar migrācijas jautājumu migrācijas plūsmām, un šāds, šāda pieeja ir nepieciešama. Mēs ceram, ka jūs politiski ļoti iejūtīgi strādāsiet, lai varētu atbilstoši darboties un lai šī mūsu solidaritāte varētu izpausties pilnā apjopā. Tas ir sakāms arī par dažādām Eiropas valstīm. Paldies, kas tik iejūtīgs šajos jautājumos. Un pāris jautājumu. Ir tādi konkrēti jautājumi par solidaritātes principa pielietošanu. Jūs to jau pieminējāt. Tiek runāts par Dublinas. Uh, regulas izmaiņām. Ko jūs domājat par kritērijiem par pirmās ierašanās valsti un kādas alternatīvas jūs redzat? Nepietiekama pārvietošanas principu pielietošana, kā jūs varēsiet rosināt dalību valstis pildīt to saistības un noslēgumā jūsu uh, prezidentūras laikā vajadzētu par prioritāti izvirzīt arī integrācijas programmām bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Paldies! Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu arī izteikt apsveikumu vārdus un negribu atkārtot vēlreiz to, ko kolēģi jau teica. Uh, Es domāju, ka migrācijas politika, bēgļu politikas jautājumi ir ļoti nozīmīgi, bet gribu uzdot jautājumu citā rakursā. Jūs runājat par Eiropas politiku, par nepieciešamību spēcināt Eiropas pieeju. Nesen es redzēju. E ES 33% aptaujā to um, domā, ka uh, viņi tic Eiropas projektam, bet es um, neredzu to kā prioritāti Schengen, ne Schengen, tas arī ir svarīgs jautājums. Tas ir jautājums arī par to, kā pilsoņi uh, redz. Uh, un sajūta nostājos. Šeit runa ir arī par Eiropas Savienības valstīm. Jūs runājat par dažādiem līgumiem. Es domāju, ka, nu, piemēram, manas valsts pilsoņi un citi pilsoņi tiek, ja tiem nav pieejas Schengens telpai, tiek diskriminēti. Rumānija ir tik ļoti droša valsts attiecībā uz terorisma apkarošanu un arī tehniski mēs esam pilnībā sagatavoti šodien no rīta vēl. Uh, dzirdēju, ka Lielbritānijā tiks noteikti nodokļi tiem uzņēmumiem, kuros bēgļi tiek nodarbināti. Un Lielbritānija taču vēl ir dalībvalsts, uz ko attiecas brīva darba spēka un brīva persona kustība. Kā jūs strādāsiet risinot šos jautājumus? Minister, I... Paldies. Uh, ministra kungi, vēlam jums uh, veiksmi strādājot uh, prezidentūras laikā. Esmu atbildīgā mūsu SND grupā par Dublins reformu. Un galvenais jautājums, ko mēs diskutējam šeit parlamentā par komisijas priekšlikumu, ko uzskatām par vāju, padome vispār pat nerunā par šo tekstu būtību. Uh, Jūs eh, prezidentūras laikā, vai jūs sāksiet diskusijas balstoties uz komisijas priekšlikumu, vai arī turpināsiet eh, strādāt pie Slovākijas prezidentūras eh, dokumentiem, pie tās augtās efektīvās solidaritātes, kas, manuprāt, ir tas ļoti radošs veids, lai izvairītos no jebkādas reālas solidaritātes, sūtīt ekspertus, dot ieguldījumu, atpakaļ atgriešanā, tas nevar nodrošināt atbildību kas pirmām kārtām nozīmē, ka ir cilvēku cienīgā veidā ir jātiec pret cilvēkiem. Tad kādu konverģenci jūs te eh, pārstāvat? Eh, šis parlaments jau ir devis daudzas atbildes jūsu uzdotajam jautājumam, kā īstenot eh, solidaritāti un atbildību. Mēs esam balsojuši par dažādām lietām pēdējā laikā arī par Kiengas un Macels kungu ziņojumiem par šo kopīgo atbildības starp dalību valstīm un par pirmās iebraukšanas valsts atbildību, nepieciešams uh, virzīt uz priekšu uh, sarunas uh, padomē, kur tās principā iet atpakaļgaitā. Tas, ka dalība valstis pat nespēja pieturēties pie savas apņemšanās par bēgļu pārvietošanu, tas tiešām rāda, ka problēma nav par cipariem un iespējām, bet trūks politiskās gribas. Vai jūs atbaldi, atbalstīsiet mūs šajā cīņā? Paldies! Šampovský kungs. Čím, pane, eh, páni ministři, děkuji vám za vaši prezentaci. Já jsem opravdu rád, že jste mezi nás přišli. Já jsem obrovský příznivce mal... Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies ministriem par prezentācijām. Es eh, ļoti atbalstu Maltu. Mm, tāpat vairākas vasaras esmu pavadījis jūsu valstī un sekoju jaunākajām ziņām par Maltu Bet eh, jāsaka, ka viena lieta man ir sarūktinājusi. Šogad es apmeklēju Maltu, apmeklēju aizturēšanas centrus jūsu valstī. Paldies, ka uzņēmāt mani, kaut gan eh, nebija oficiālas delegācijas eh, sastāvā. Tad, kad es pierādīju, kad esmu parlamenta deputāts, man bija iespēja apmeklēt šos aizturēšanas centrus. Paldies par to, bet, kā es teicu, ir viena sarūktinoša lieta. Sakojot ziņām, uh, par Maltu un dzirdot to, ka korupcija plaukst un zaļ jūsu valstī, es domāju, ka nu, tas ir jautājums, pie kura jums vajadzētu strādāt. Jā, korupcija ir ārkārtīgi sarežģīta parādība. Iespējams, ka mēs nekad nespēsim to pilnībā izskaust. Tomēr mēs eh, redzam, ka tā ir smaga problēma jūsu valstī. Es saprotu, ka jūs esat eh, tuvu Sicīlijai un Eh, tam varētu būt negatīva ietekme uz jums, bet eh, ne par to es gribēju runāt. Gribētu runāt par kādu citu lietu. Jūs minējāt savu ambiciozo plānu eh, panākt EPO e priekšlikuma apstiprināšanu, pieņemšanu, bet ir taču vēl neatrisināt jautājumu, par kuriem notika debatas. Un Slovākijas prezidentūras laikā mēs jau paudām kritiku par to, ka nav skaidri nospraustas kompetences sfēras. Un tāpat arī Eiropas prokuroru sekretariāta locekļiem viņiem būs eh, tādas pašas algas kā prokuroriem Čehijas republikā. Nu, tā tad ir daudz eh, kritisku vērtējumu par šo darbu, un mēs gribētu, lai iekļautu savu mūsu kritiku arī šajā priekšlikumā. Un vēl viens jautājums. Jūs eh, gatavojaties apstiprināt šaujamieroču direktīvu. Es zinu, kāds ir Slovākijas prezidents apstiprinātais teksts, un tas ir šausmīgs tas ir pilns ar eh, tādiem nonsensiem, neiedzībām, kā piemēram pienākums uh, reģistrēt uh, zināmu klašu ieročus, uh, lūdzu pārskatiet šo direktīvu un groziet, jo pretējā gadījumā būs ļoti ekstremālas sekas, radīsies haoss un mēs no tā cietīsim. Spinelī kundze. Ma benvenuto alla presidenza maltese, su cui. Es arī gribu sveikt Maltas prezidentūru, ceru uz ļoti auglīgu sadarbību. Un gribu uzdot pāris jautājumus. Sākumā jautājums par uh, Valetas vienošanos ar Lībiju. Kāds ir uh, jūsu viedoklis uh, par Itālijas uh, fregašu nosūtīšanu? Uh, piemēram, vakar uz Lībijas teritorālajiem ūdeņiem. Un uh, kāda ir uh, Torbrukas parlamenta loma? Esmu nobrīzies par to, ka kontrabandistu uh, cīņa pret uh, uh, kontrabandistiem it īpaši Lībijā tiks vērtēta kā kolonālo atlieku uh, izpausme. Un tāpat jautājums nākamais par tā sakto zilo karti, kā jūs cīnīsieties pret vai vērsīties pret padomē esošo pretestību pret šo komisijas priekšlikumu. Ir nepieciešama arī labāka pieeja un plašāka zilās kartas izmantošana. Un pēdējais jautājums. Tas ir jautājums par uh, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turciju. Tāpat arī jautājums par to, kas uh, notiek ar uh, situāciju Lesbos. Uh, tur nav pietiekami pārtikas, nav ūdens, nav e, elektrības apgāda. Kā balstoties uz e, Dublinas direktīvu, bēgļus var e, tikt sūtīt atpakaļ. Tā ir ne tikai kļūda, bet noziegums, jo tas ir smags pārkāpums pret starptautiskajām tiesībām. Gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, kas tagad notiek ar situāciju Grieķijas salās. Paldies, eh, Spinelī kundzei, un tagad pēdējais jautājums. Muchísimas gracias, presidenta. E, bueno. Paldies, eh, priekšstādātājs kundze, saka ģimenes Besaril Barjo kundze. Paldies, ministra kunga, par jūsu ierašanos. Arī es ceru, ka Maltas prezidentūra aktīvi strādās. Gribu uzdot jautājumu saistībā ar terora uzbrukumiem. Ja pieņemam, ka um, terors ir patsāvīgs uh, cilvēktiesību pārkāpums, jo tiesības uz dzīvību, uz integritāti, uz brīvību un drošību, um, visi šie principi vienlaikus tiek uh, pārkāpti. Teroristi uh, nogalina atsevišķas personas, bet terorizē pilnīgi visus. Mēs būtībā visi esam terorisma upuri upuri ir tie, ko aizmirst pēc neilga brīža. Tie tiek aizmirsti, un arī piedarīgie nezin, pie kā vērsties viņu bēdās. Jau gadiem ilgi es cīnos, lai tiktu pieņemta direktīva par terorisma upuriem. Tas ir nozīmīgi. Tiek teikts, jā, šeit ir jau direktīva, taču mana nostāja ir tāda, ka es domāju, ka šis temats nav pienācīgi izskatīts. Un tādēļ tiešām ir uh, nozīmīgi atbilstoši palīdzēt ir nepieciešami juridiskie instrumenti, lai palīdzētu terorisma upuriem. Nezinu īsti, kādā formā tā varētu būt direktīva, taču katrā gadījumā es lūdzu jūsu atbalstu un ā, jūs varētu pateikt, ko jūs par to domājat. Paldies! Ministra. Paldies, ministra kungi, jūs saņēmāt daudz jautājumus. Varam dot jums eh, katram desmit minūtes atbilžu sniegšanai, un eh, tas nozīmē, ka jau tā esam nedaudz iekavējuši mūsu sēdes grafiku, bet ņemot vērā uzdoto jautājumu skaitu, jums, eh, jums, jūs esat vēlnējuši desmit minūtes. Tātad desmit minūtes Abelkungam un desmit minūtes Boničī kungam. Abelkungs. Paldies! Pirmām kārtām gribētu pateikties visiem, kas uzdeva jautājumus. Protams, jautājumi ir eh, ļoti aktuāli. It īpaši migrācijas jomā. Kā jūs zinat, par migrāciju daudz eh, tiek runāts nu jau krietnu laiku. Un tagad vismaz mēs atzīstam, ka tā ir problēma visām dalību valstīm. Tām ir jāuzņemas atbildība par šo jautājumu, jārisina problēma, bet ar to nepietiek. Mums jāturpina šo diskusiju, kā jau es uh, skaidroju savā sākuma uzrunā. Un šīs diskusijas pamats noteikti ir solidaritāte. Es pieminēju solidaritāti savā uzrunā. Un pilnīgi noteikti tas ir uh, mūsu kopīgais pamats diskusijas turpināšanai, runājot par visdažādākiem migrācijas aspektiem. Tāpat norādīju savā ievadu uzrunā, un esmu teicis jau to arī agrāk, ka mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja migrācijai. lai nodrošinātu, lai izveidot kopīgu patvērumu sniegšanas sistēmu. Tā tad nav viens konkrēts jautājums, kas jāatrisina, bet eh, tas nozīmē, ka mums nepieciešama šī visaptvarošā pieeja migrācijai un, protams, kā es teicu, solidaritāte ir svarīga un uh, solidaritāte un uh, atbildība iet roku rokā. Es, protams, varētu sniegt jums solidaritātes uh, definīcijas, bet es domāju, ka solidaritāte vienkārši ir solidaritāte, un ar to pietiek. Mums ir jāturpina strādāt, pamatojoties jau uz notiekošajām diskusijām, eh, jau Slovākijas prezidentūras laikā. Mēs zinām, ka pastāv viedokļu atšķirības padomē, un prezidējošās valsts loma ir. Uh, censties mazināt šīs uh, uzskatu atšķirības. Un varbūt tas, kā mēs raugāmies uz migrācijas problēmu risināšanu, un tas nozīmē, ka nepieciešama šī visaptvarošā pieeja un jāpatur prātā gan uh, migrācijas iekšējā, gan ārējā disk, um, uh, dimensija. Tāpat eh, jūs uzdevāt jautājums par eh, Dublinas reformu. Par to ir daudz debatēts. Jā, ir atzīts, ka eh, Dublinas regulējumi jāpārskata. Tāpat ir atzīts, ka noteikumi, kas ir pastāvējuši no nu jau daudzus gadus, vairs nav atbilstoši situācijas, migrācijas situācijas pārvaldībai, kad mums ir eh, simtiem tūkstošu eh, personu ieradušās eh, Eiropā, jā, vidusjūras. Šis migrācijas ceļš ir bijis viss tāds aktīvākais, daudz cilvēki ir šķērsojuši vidusjūru, daudz tur ir zaudējuši dzīvību, un migrācija ir arī konkrētu cilvēku jautājums. Migrācijai ir uh, cilvēka seja. Katrs individs ir svarīgs, un mums to jāpatur prātā visu laiku, runājot par uh, situācijas pārvaldīšanu un uh, nepieciešamiem risinājumiem no Eiropas Savienības puses. Gluži pareizi arī tika uh, norādīts par tālāku pārvietošanu un dalībvalstu atbildību. Jā, mums ir jā jāievēro šie lēmumi, kad lēmumi tiek pieņemti, tos ir jāīsteno. Un tas ir uzticamības tāds pārbaudījums arī mums dalību valstīm. Tas ir uzticamības pārbaudījums arī Eiropas Savienībai kopumā. Tā ka jā, mums nepieciešams turpināt dialogu un uh, uzdot uh, dalībvalstīm pienākumu Uh, pildīt uh, savas uh, apņemšanās, savus pienākumus. Protams, ņemot vērā arī to, ka arī dalībvalsts ir pakļautas spiedienam, un kā arī tika norādīts Itālija un Grieķija šobrīd ir tās dalībvalsts, kuras ir identificētas, kurām ir nepieciešams vairāk palīdzības. Tā ka jā, mums jāturpina strādāt kopā pie migrācijas jautājumiem. Un, lai panāktu kompromisu. Darbs eh, būs grūts, tas nebūs vienkārši. Bet mums jāturpina savu politisko dialogu. Un šī dialoga pamats ir eh, atbildīgums un solidaritāte. Un tajā visā mēs esam kopā, tiešā vai netiešā veidā. Visas dalība valstis ir eh, skārus migrāciju. Tāpēc mēs arī turpinam strādāt kopā. Tāpat arī trešo valstu jautājums un um, jautājums par tranzītu valstīm. Valetas samits bija ļoti svarīgs uh, atcaucas punkts. Āfrikas vadītāji, Āfrikas valsts vadītāji tikās ar Eiropas valsts vadītājiem. Mēs uh, vienojāmies par rīcības plānu un atkal šo rīcības plānu nepieciešams īstenot. Un kā jau es teicu, uh, savā sākotnējā uzrunā augst līmeņa amatpersonas tiksies februārī, lai izvērtētu situāciju. Mums ir svarīgi samazināt to migrantu skaitu, kas aizbrauc no savām valstīm, bet uh, jādomā, kā šīs valsts attīstīt, kā tām palīdzēt, lai to pilsoņi nepamet tās, bet tāpat laikā jānodrošina uh, aizsardzību un patvērumu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, kur ir pelnījuši šādu aizsardzību. Tāpat laikā jārīkojas ātri, nosūtot atpakaļ tās personas, kas nekvalificējas eh, šiem aizsardzības kritērijiem. Domāju, ka Ir eh, svarīgi risināt eh, šīs situācijas eh, politiskos aspektus, jo Ziemeļāfrikā trūks politiskās stabilitātes, te varētu piesaukt Lībiju, bet ne tikai. Jā, Eiropas Savienības un Turcijas paziņojums ir ļoti būtisks, to ir nepieciešams ievērot, kā teicu jau iepriekš, pretējā gadījumā mums būs vairāk migrantu, kas ieradīsies Eiropas Savienībā ar visām no tām no tā izrietošajām problēmām. Tāpēc mums ir jāstrādā kopā visās frontēs, visai Eiropas Savienībai. Tālāk um, drošības uh, jautājums, uh, apdraudējums uh, drošībai, iekšējo robežu kontrolas atcelšanai nepieciešams eh, padoms vienprātīgs lēmums, un mums pēc iespējas eh, vairāk ir eh, jānodrošina Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās sistēmai, tā tad īpaši runājot par iebraukšanas aspektu. Tālāk radikalizācija. Vēl viena lieta, kas tika piesaukta šeit. Un jāsaprot, ka eh, radikalizācijas tāds apzināšanas tīkls veids jau ļoti labu darbu, tas ir jāturpina. Īpaši runājot par eh, jauniešiem, kas ir atgriežušies, daži no tiem, daļa no tiem ir dzīvojuši konfliktu zonās un uh, nepieciešams um, rehabilitēt un atbalstīt arī šos konkrētos individus. Tātad papildus šai sadarbībai starp um, tiesību sargājušo institūciju darbu, un, institūciju darbu un citu institūciju darbu, tātad ir jāturpinās tam visam. Šo mēnešu laikā esam pieredzējuši uzlabojumus. Mums ir jāturpina pozitīvo darbu, ko esam uzsākuši pēdējo gadu laikā, bet, protams, mums jārīkojas. Turpinot uh, informācijas apmaiņu, bet uh, jārīkojas arī atbilstošai informācijai. Eh, drošībai, protams, ir nepieciešama sistēma, sistēma savstarpējas sadarbspēja. spēja Un te tika SIS uh, informācijas sistēma pieminē, pieminēta. Komisija nesen par to publicēja informāciju, un mē, mēs virzīsim uz priekšu uh, šo diskusiju par uh, SIS 2. Un, protams, arī tas viss var nodrošināt labāku drošību pilsoņiem Eiropai, jo tas ir tāds liels bažu jautājums mūsu pilsoņiem. Un uh, gluži pamatoti tas tika arī minēts daudzos jūsu jautājumos. Jūs esat uh, tuvu pilsoņiem un jūs zinat, ka šie drošības uh, draudi un terorisms ir um, tāds smags apdraudējums. Un es ceru, ka mēs strādāsim kopā un turpmāko sešu mēnešu laikā turpināsim strādāt pie drošības jautājumiem, pie pasākumiem, lai cīnītos pret terorismu un, protams, migrācijas joma. Mums ir uh, ļoti svarīgi uzdevumi, liels darbs mūsu priekšā, bet visos pamat pamatos mums ir jābūt atbildīgiem, un solidaritāte noteikti būs mūsu diskusija pamatā. Paldies Abel kungam, paldies par atbildēm, un tagad vārds Boničī kungam. Your... Liels paldies par jūsu jautājumiem. Tā tiešām bija ļoti interesanta sesija bija vairāk jautājumu par to, ko mēs darīsim kā Eiropas Savienības padomas prezidentūra, un arī par vietējiem jautājumiem bija, um, par vietējām lietām bija jautājumi. Es gribētu jo īpaši atsaukties uz tiem jautājumiem, kas attiec uz manu lomu kā Eiropas Savienības tieslietu ministru padomas priekšsādātājiem par EPO, par Eiropas prokuratūru. Ja kompromiss būtu uh, pilsēta, tad to sauktu par EPO, jo EPO ir uh, kompromiss. Es esmu uh, ticies ar saviem kolēģiem, kuri uzskata, ka tas dara par maz, un cits savukārt uzskata, ka tas dara par daudz. Tātad tas ir instruments, kas ir kompromisa instruments. Vai tas pietiekam daudz sasniedz, vai tas nesasniedz pietiekam daudz? Un šeit, protams, katram būs savs viedoklis, un es personīgi arī um, esmu izveidojis pats savu pozīciju par Eiropas prokuratūru. Bet, nu, tam esam tikuši pāri, jo par to spriežam jau vairākus gadus. Trīs, uh, četrus pēdējos gadus esmu piedalījies uh, padomēs un uh, visus šos gadus jau diskutējam par Eiropas prokuratūras biroju. Uh, Un šobrīd esam pozīcijā, kad mums ir uh, stabils teksts, un, protams, ir valstis, kuras uh, saka, ka tās nepievienosies EPO. Tātad kāds ir nākamais solis, jo, kā jau es teicu iepriekš prezentācijā, nākamais solis būtu tāds, ka tad, kad uh, mēs konstatēsim, ka nebūs vienprātības par EPO, tad ir jāraugās, vai būtu valstis, kuras vēlētos uh, iesaistīties šajā projektā, balstoties uz pastiprināto sadarbību. Un, ja tas tā būs, un es domāju, ka tas tā būs, jo es domāju, ka tas ir tas, kas notiks, tad mūsu padomas prezidentūras loma Tieslietu ministru padomē būtu rīkoties kā starpniekam, un es darīšu to, kas vien ir manos spēkos, lai atbalstītu šo projektu un lai nodrošinātu, ka uh, šis eh, prokuratūras birojs, kas jau ir noteikts līgumā, jo tas nav nekas tāds, ko mēs radām no jauna, tas jau ir noteikts līgumā, tad lai šis birojs uh, tiktu izveidots. Un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, uh, lai to darītu. Tas, tā ir mana apņemšanās. Vēl viena apņemšanās ir uh, iesaistīt Eiropas parlamentu. Mums tas ir jādara kopā. Uh, Tas ir svarīgs uh, eh, birojs, svarīga institūcija, un es tiešām vēlos, lai Eiropas parlaments un padome rīkotos kopīgi un radītu šo institūciju. Man jautāja arī par terorismu. Terorisms, uh, protams, uh, ir. Uh, viena no galvenajām rūpēm šobrīd Eiropas pilsoņiem. Mēs esam apņēmušies ieviest pasākumus, par kuriem jau ir panākta vienošanās, tātad mēs neradīsim eh, neko no jauna. Um, mēs ieviesīsim pasākumus, kas jau ir pieņemti. Tā būtībā ir ceļu karte, kā uzlabot informācijas apmaiņu un savietojamību. Tas tika pieņemts pagājušajā gadā un DPNR direktīva. Uh, tātad PNDR direktīva. Un mēs arī eh, cīnīsimies pret radikalizāciju, kas novad pie vārdarbības, eh, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem. Esmu arī atbildīgs par eh, kultūras portfeli, un kā jūs zināt, tad kultūras jomā mēs apspriedīsim audiovizuālo pakalpojumu direktīvu. Un par šo direktīvu runājot, es nodrošināšu, lai uh, tas noskaņojums, ko jūs paudāt šodien par uh, radikalizāciju un naida runu uh, un to, ko var izmantot uh, attiecībā uz sociālajiem mēdījiem, lai tas tur viss tiktu iekļauts. Mēs esam apņēmušies ie, uzlabot Schengens informācijas sistēmas patreizējo ietvaru, un mums ir liels prieks, protams, ka ir panākta vienošanās pirmajā lasīmā par direktīvu par terorismu apkarošanu. Tas notika pagājušajā mēnesī. Uh, un es zinu, ka šajā direktīvā ir atsauce uz terorisma upuriem, jo kolēģis ļoti pareizi uz to atsaucās, sakot, ka mums ir jārūpējas par terorismu upuriem. Un šajā direktīvā arī uz to ir atsauce, un mēs esam apņēmīgi šo direktīvu uh, attīstīt. Uh, jo zināt, ka likumi nav tikai uz papīra, tie ir, eh, tajos ir jāiedvež dzīvība un jāļauj attīstīties. Un uh, aicinu visiem to darīt kopīgi. Un tad eh, tiek uzdots jautājums, dalīkons uzdeva jautājumu par Brisele 2A. Tas, protams, ir piemērs tam, kā var labāk sasniegt lietas Eiropas līmenī. Uh, Esmu jurists pēc profesijas, un man ir bijušas eh, situācijas, kad eh, cilvēki, kuri uh, ir šķīrušies, piemēram, vienā valstī, uh, ka viņiem uh, atkal ir jāiesniedz lieta tiesā, lai viņu spriedums tiktu atzīts citā valstī. Tas maksā naudu. Uh, Ehm, tā ir milzīga birokrātija, un ar šo direktīvu, ar šo Brisele 2 direktīvu, mēs nedaudz atvieglosim dzīvi cilvēkiem. Proti, ja jūs saņemsiet eh, spriedumu vienā Eiropas daļā, tad eh, šo spriedumu varēsiet ieviest arī citā Eiropas daļā eh, bez nepieciešamības uh, to, darīt to, ko uh, nosaka uh, tagadējā, tagadējie noteikumi un bez šīs birokrātiskās procedūras. Un tas noteikti uzlabos cilvēku dzīvi, un tāpēc mēs arī uh, veicam šo darbu, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Man jautāja arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar Panamu. Protams, šeit mēs pārstāvam Eiropas Savienības padomi, pārstāvam prezidentūru, un es runāju 28 dalību valstu vārdā. Protams, jūs zināt, ka mēs pilnībā saprotam, ka manā amatā es apspriežu jautājums 28 dalību valstu vārdā. Es gribētu šeit skaidri pateikt, ka mēs uh, Eh, attīstīsim tālāk tos divus priekšlikumus, kas ir saistīts ar šo eh, jautājumu, proti naudas atmaksāšanas kriminalizācija un savstarpēja atzīšana eh, attiecībā uz iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem. Tātad, vai jautājums ir, vai Malta um, ir gatava darīt visu, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu šajos divos instrumentos, šīs direktīvas un regulas sakarā, tad var atbildēt jā, mēs esam apņēmīgi, mēs esam gatavi panākt progresu šo divu iniciatīvu kontekstā. Mēs vēlamies sasnākt vispārējo pieeju līdz uh, jūnijam attiecībā uz naudas atmaksāšanas kriminalizāciju, un vakar jau notika pirmā sanāksme par šo dokumentu. Uh, Attiecībā uz savstarpēju atzīšanu par um, konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem, uh, tur arī notikumi virziesies uz priekšu. Protams, ir vēl citi dokumenti, kas tiks apspriesti dažādos formātos. Jūs zināt, ka ir mm, pret naudas atmazgāšanas direktīva un uh, cīņa pret nodokļu nemaksāšanu. nemaksāšanu. Tā, tie ir jautājumi, kas tiks apspriesti citur, un um, Malta ir apņēmusies panākt šeit progresu. Man jautāja arī par um, individuālo investoru programmu. Kā jūs zināt, tad uh, es šeit runāju nevis Maltas, bet 28 uh, dalību valstu vārdā, bet esmu. Nu, um, pārliecināts, um, jā, es, es esmu priecīgs, ka šeit šajā komitejā bija 15. martā diskusija par šo jautājumu, kad Eiropas komisija atbildēja uz visiem jautājumiem un precizēja ļoti labi uh, visus jautājumus, kādas uh, uzdeva visi deputāti. Man uh, jautāja arī par korupciju. Atkal gribu teikt, ka es šeit pārstāvu nevis tikai vienu dalību valsti, no kuras es nāku, bet pārstāvu šeit 28 dalību valstis. Un, ja man ļautu runāt par to, ko mēs uh, izdarījām, lai efektīvi apkarotu uh, korupciju, tad uh, es gribētu minēt likumu, kurā mēs noteicām kā uh, ierobežot korupciju politiķiem jau no paša uh, sasaukuma sākuma. Bet, kā jau teicu, šodien šeit es runāju par uh, tātad 28 dalību valstu vārdā, un esiet droši, padome ir pilnīgi apņēmusies virzīt uz priekšu un panākt progresu tajos dokumentos, tajos jautājumos, kas skar šos iepriekšējos jautājumus un uh, Eh, atkārtošos atkal naudas atmazgāšanas eh, kriminalizāciju un savstarpēju atzīšanu attiecībā uz um, iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem. Mans laiks ir beidzies, un noslēgumā vēl gribētu apliecināt, ka cieši sadarbošos ar jums turpmākajos sešos mēnešos. Paldies, Boničīkums, paldies ministru kungi par ierašanos, par atbildēm un es gribētu jums vienkārši uh, novēlēt pēc iespējas vairāk veiksmas turpmākajos mēnešos. Dargie kolēģi, mums būs jāturpina darbs. Joint... Jo 11.45 mums ir kopīga sanāksme ar ekonu komiteju. Nākamais darba kārtības punkts darba kārtībā ir prezentācija tiks prezentēts uh, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos priekšlikums par to, kā labāk aizsargāt bēgļus Eiropas Savienībā un pasaulē, īpaši aplūkojot uh, pašreizējo stāvokli Eiropā. Šis priekšlikumu uh, kopums nāk no ANO augstā komisāra aģentūras bēgļu jautājumos, te ir runa arī par Turciju Un pie mums šodien ir ieradies Košetel kungs, kurš ir uh, UNHCR biroja vadītājs Eiropai. Paldies, ka aizstājāt uh, to cilvēku, kas nevarēja ierasties. Es uh, atvainojos, ka mēs esam nedaudz iekavējušies, un es gribētu jūs lūgt uzreiz sākt sniedzot uh, šo prezentāciju. Lūdzu. Everyone. Like... Paldies, labrīt visiem! Es gribētu sākumā pateikties Lība komitejai par uh, uzaicinājumu un pastāstīt par mūsu priekšlikumu Eiropai. Lība komitejai ir ļoti svarīga loma, veidojot Eiropas Savienības politiku, tā ir līdzlikumdevējs un stimulē uh, diskusijas par bēgļu politiku Eiropā. Jūs jau visu laiku esat bijuši avangardā un aicinot palielināt uh, uh solidaritāti, stiprināt Dublīnas sistēmu. Ar uh, Maltas prezidentā ar jums nu pat bija debatas par prioritātēm turpmākiem sešiem mēnešiem, un arī mēs gribētu paust savu viedokli par dažām no prioritātēm, par ko arī esam izteikuši ieteikumus Maltas un arī nākošai Igaunijas prezidentūrai. Tātad konkrētāk izteiksimies par šo konkrēto priekšlikumu. Uh, Augstais komisārs bēgļu jautājumos 5. decembrī nāca klajā ar priekšlikumu pārveidot daļēji Eiropas Savienības bēgļu sistēmu, lai tas tik tiešām darbotos Eiropas Savienības valstīm, valdībām, cilvēkiem un tāpat arī bēgļiem. Šie priekšlikumi ir ļoti konkrēti. Un tie paredz jaunas eh, sadarbības formas ar tādiem kopīgiem elementiem. Kopīgais elements būs solidaritāte, bet, protams, jāņem vērā arī tā pieredze, ko esam guvuši 15. un 16. gadā. Mums nav laika runāt par dažiem priekšlikumiem, kas ir jau šajā dokumentā minēti, kas eh, attiecas uz ārējo solidaritāti un iesaistību. Mums par to būs iespējas debatēt 25. janvārī. Tomēr gribu atgādināt, ka mums nepieciešams eh, stiprināt eh, drošus eh, ierašanās ceļus bēgļiem legāli ierasties Eiropā, nepieciešams paredzēt alternatīvas nelikumīgām kustībām. Šāda alternatīva šobrīd nepastāv. Tāpēc, tad, kad mēs runājam par par uh, migrāciju, par programmām, tad mums ir jārunā par uh, visām šīm kaimiņu attiecībām un jānodrošina legālus uh, ienākšanas ceļus. Ar to mēs domājam šīs iekšējās pārvietošanas programmas, ģimeņa apvienošanas programmas, studiju mācību programmas, tāpat arī esam privāti finansējumu paņēmuši šai vietai iekšējai pārvietošanai. Tā, tad ir kādi konkrēti elementi attiecībā uz bēgļu sistēmas pārveidošanu izteikti priekšlikumi par komisijas priekšlikumu reformai. Par to jūs jau esat veduši debatas. Daļa šī priekšlikuma iet eh, mūsu priekšlikumai tālāk, ko komisija ir ierosinājusi. Mums šķiet, ka komisija dažkārt pietiekami neņem vērā to, kas eh, ir noticis un kas nav noticis 2015. Eh, un 2016. gadā. Tāpēc es izteikšu tādus sešus komentārus ļoti ātri. Pirmkārt, mēs aicinam kopīgu reģistrācijas sistēmu izveidot lai nodrošinātu, ka visi, kas ierodas Eiropā, tiek eh, vienādā veidā, vienā sistēmā reģistrēti un datu sistēma ir eh, kopīga un kopīgi izmantojama. Tas eh, ir daudz plašāk nekā šobrīd esošais Eirodak darbs. Tātad cilvēkiem ir jā, jānonāk pareizajā procedūrā, daudz ātrāk, efektīvāk, tie, kuriem nav nepieciešama iekšēja aizsardzība, tad arī to atpakaļatgriešana varētu notikt ātrāk. Šāda sistēma ļautu atjaunot uzticību sistēmai no valstu puses, tāpat arī no Eiropas pilsoņu puses. Uh, visu šo uzticību ir satricinājusi milzīgu cilvēku masu kustības, kustības Eiropā bez reģistrācijas. Tātad šāda kopīga Eiropas reģistrācijas sistēma dot arī ļoti būtisks ietaupījums. Es zinu, ka ir dalības eh, valstis, eh, kurām ir piecas paralēlas eh, reģistrācijas sistēmas bēgļiem, un tās nav sastarpēji savietotas. Tādā veidā varētu arī uzrabot uh, skrīningu drošības jomā tiem, kas ierodas Eiropas Savienībā. Otrs priekšlikums nākam klajā ar prakš, praktisku ierosinājumu eh, sadalīšanas mehānismu starp dalību valstīm, lai šī um, pārvietošana Eiropas Savienībā mm, darbotos. Eh, šobrīd rādītāji ir pārāk zemi šai sistēmai, lai šī pārvietošana Eiropas Savienībā būtu efektīva, tad eh, nu, skaitļi, cipari nav galvenais solidaritātes rādītājs. Bet tomēr arī tas ir svarīgi. Geogrāfija, geogrāfiskie kriteriji kā tādi nevar būt eh, galvenie, lai eh, lemtu par eh, atbildību, kā tas ir šobrīd. Trešais priekšlikums no mūsu puses. Lai tiktu galā ar šīm kombinētajām plūsmām, daļu bēgļu vajadzētu novadīt uz pātrināto procedūru. Ja būtu atbilstoši drošības kritēriji, tad tas varētu uh, nodrošināt ātru atkal atgriež, at, atpakaļ atgriešanu tiem, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Ceturtām kārtām aicinām steidzam veikt darbību attiecībā uz uh, bērniem bez, uh, kas ir vieni, kas, uh, kas nav pavadīti. Šādu bērnu skaits ir palielinājies un uh, pret bērniem ir jātiec kā pret bērniem. Mums netrūks nekādu vadlīniju un uh, rekomendāciju, tādu ir daudz Eiropas Savienībā, bet vienkārši pietrūkst prakses. Mēs iesakam uh, lai valstis, e, jā, reāli sāktu darboties, e, lai reāli izstrādātu vecuma novērtēšanas e, kritērijus attiecībā uz pavadošajām personām. Ir bērni, kas nedēļām, mēnešiem tiek turēti aizturēšanas centros, tāpēc, ka viņiem nav aizbildņi vai pavadošas personas, tātad nepieciešama tur sistemātiska darbība, ir jāatjauno, jāveic ģimenes locekļu meklēšana, Eh, Eiropas Savienības valstīs bieži vien tāda meklēšana nenotiek, kur ir šī bērna vecāka, un eh, jāatjauno vēl viens svarīgs elements. Tātad jāizlem, kādas ir bērna eh, labākās intereses. Nesen biju Sicīlijā, un mēs izvērtējām situāciju attiecībā uz simtiem bērnu, kas ierodas laivās, un pirmais jautājums būtu, vai mēs varam atrast viņu vecākus, vai varam ar viņiem sazināties, tas būtu šo bērnu labā, un tas būtu galvenais. Bet jāsaka, ka tur ļoti grūti izvērst jau kādu diskusiju ar ļoti daudzām Eiropas valstīm. Šobrīd pastāv tendence šos bērnus, kas ir vieni, tie tiek ievadīti attiecīgi šajā patvērumu procedūrā, un viss notiek šo bērnu labākajās interesēs. Pie, piektām kārtām zinu, ka šis priekšlikums nav populārs, bet mēs aicinam uh, Eiropai sagatavoties eh, jaunām bēgļu plūsmām. Varbūt, ka tās eh, nerealizēsies vai nerealizēsies pilnībā, bet mums jābūt gataviem. Esam ļoti satraukti, ka m, mm, dažādām situācijām Eiropai nav plāna A vai plāna B. Ņemot vērā, kā attīstās situācija kaimiņu valstīs, uh, un personu pārvietošanās notiek, tad pastāv iespējamība, ka mēs saņemsim arī nākotnē šīs bēgļu prūsmas Eiropā. 2015. gada ainas vairs nedrīkstētu atkārtoties. Es varētu sarakstīt grāmatu par eh, to, cik mēneši pagāja, lai saņemtu konteinerus, lai nodrošinātu internetu pieslēgumu, lai Eirodak eh, mehānisms darbotos, lai būtu tulki Grieķijas salās. Mums nepieciešama rezerves kapacitāte, ekspertu. Uh, Eh, kopums, ko var ātri izmantot. Un eh, es zinu, ka komisijas priekšlikums zināmā mērā iet šajā virzienā, bet mums ir nepieciešams to visu pātrināt. Eh, Sestais priekšlikums. Vairāk no jums arī izteica jau komentārus runājot ar Maltas prezidentūru šajā jomā. Nepieciešams palielināt investīcijas lai integrētu tos, kam nepieciešama starptautiska palīdzība. Integrēšana ir būtiska iespēja gan bēgļiem, uh, gan arī sabiedrībai, lai veiktu šo integrēšanu un izvairītos no tādas kā apakšklases veidošanos, kas tikai palielina sociālo sašķeltību un ksenofobiju. Sociālā līguma atjaunošana starp uh, bēgļiem un uh, sabiedrību tas ir nepieciešams. Bēgļiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāpiedalās šajās programmās un jānodrošina atbilstība konkrētās valsts uh, likumiem atbilstoši um, pamata vērtībām un standartiem. Mēs gribētu aicināt Eiropas parlamentu izvērtēt, kā šos priekšlikumus varētu virzīt uz priekšu pašreizējās diskusijās pār eh, pašreizējās bēgļu sistēmas reformu un kur papildus priekšlikumu būtu nepieciešama. Un it īpaši gribētu piesaistīt jūsu uzmanību mūsu priekšlikumiem, lai nodrošinātu pātrinātu procedūru, tādējādi aizstājot eh, šo uzņemšanas procedūru. Mums ir zināmas eh, šaubas par šo priekšlikumu, par eh, šiem pieņemamības kritērijiem. Grieķijā jau tas ir demonstrējies un tālāk šī kopīgā reģistrācijas sistēma, kā to varētu labāk iekļaut esošajās diskusijās. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums Eiropai, kā jau to parādīja 16. gads trešām kārtām. Mēs ierosinām, ka vajadzētu paredzēt um, tādu pienākumu, ka 30% finansējuma tiek uh, katru gadu paredzēti integrēšanai. Tas ir pilnīgi nepieņemami, ka uh, ir dalība valsts, kuras apņemās tēlēt tikai eiro par uh, integrēšanu, un tad mēs uh, brīnamies par problēmām, brīnamies, ka ir valsts, kurās uh, nav bēgļu. Uh, kā tas var būt, ka Eiropas uh, finansējumu nevar tērēt integrēšanai. Tā būtu jābūt uh, tādai obligātai plasībai, to vajadzētu uh, atbilstoši uzraudzīt. Paldies par jūsu uzmanību. Man nav laika runāt par uh, sīkākiem, konkrētākiem jautājumiem šajā prezentācijā par uh, situāciju Itālijā, Grieķijā vai Turcijā, bet uh, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem. Labais Agilār kungs. Yes, thank you for your report. Paldies par jūsu ziņojumu, Košutel kungs, un uh, paldies par jūsu stāstījumu pārstāvot uh, no augstā komisāra bēgļu jautājumos viedokli, kura darbs tiešām ir ļoti augstu novērtēts. Uh, beyond the uh, huge dimension of these Jā, protams, eh, šī humanitārā krīze eh, ir milzīga apmēra un mums tiešām ir augsti jānovērtē komisāra veiktais darbs. Bet es gribētu pievērsties jautājumam, kas, eh, kas mani nodarbinā kā vīzu kodeksa referentu. Un te runa par humanitārajām vīzām. Šeit Libe komitejā esam noturējuši virkne uzklausīšanu un konferenču un uh, uzklausījuši tik daudzas nevalstiskās organizācijas uh, un arī uh, citus kvalificētus viesus. Uh, un viņi visi saka, ka ir ļoti svarīgi izveidot legālus ieceļošanas veidus, uh, kas uh, tad uh, varētu tikt izmantot, lai cilvēkiem nav uh, jāierodas nelegāli Eiropas Savienībā uh, uz humanitāriem apsvērumiem. Piemēram, ja cilvēki tiek vaļāti, tāpēc, ka viņi pārstāv zināmu etnisko vai uh, reliģisko kopienu vai citu iemeslu dēļ, uh, vai arī sociālās izcelsmes dēļ, viņi var tikt vajāti. Uh, un tāpēc viņiem ir uh, jādodas bēgļu gaitās. Tas uh, liek cilvēkiem izvēlēties uh, ļoti bīstamus uh, ceļus, un uh, tas attiec arī uz konfliktu zonām. Un mēs uh, gribētu, lai jūs uh, aktīvi iestātos par šo jautājumu, jo mēs uh, saskaramies ar milzu pretestību, lai izveidotu iespējas piešķirt humanitārās vīzas, vīzu kodeks ietvaros, uh, un šī pretestība nāk no dalībvalstīm padomē. Un es domāju, ka tāda aktīva uh, pozīcija no UNHCR uh, puses, uh, par to vajag runāt, aktīvi runāt, ka tāda pozīcija būtu uh, ļoti uh, vērtīga, lai satricinātu šo iesalušo atmosfēru, uh, jo uh, citādi izskatās, ka humanitārās vīzas Eiropā nebūtu iespējams. Un noslēgumā gribu uzsvērt to, ka atbildība ir ne tikai uh, dalību valstīm šajā humanitārajā dimensijā, bet uh, ir taču arī atbildība par uh, tiesiskajiem standārtiem, ko līdz šim ir noteikušas Eiropas institūcijas. Un, jo īpaši Eiropas uh, tiesa uh, Eh, taču ir eh, izteikusi spriedumu Beļģijas karalistei par to, ka Beļģija neievēroja eh, spriedumu, jeb lēmumu, kas nosaka, ka Beļģijai ir tiesisks pienākums izsniegt humanitārās vīzas, ja tās uh, pieprasa, tātad, kad pieprasīja, tās pieprasīja sīriešu ģimene Libānā, Beļģijas vēstniecībā. Paldies, Vimbergs kundze. Tack, herr ordförande, och stort tack till UNHCR. Jā, paldies, paldies par to, ka ierādāties. Sākšu tiešām. Uh, man uzstāšanos ar to, ka uzsvērš, cik ļoti nozīmīgs ir jūsu darbs. Jā, patiesi šis jautājums par bēgļiem ļoti nozīmīgs. Es izlasīju dokumentu, un tas ir, to ir sarežģīti tiešām lasīt, taču gribu uzdot pāris jautājumus, īpaši par reģistrēšanas dažādām, dažādiem etapiem. Ja, piemēram, tas ir tie hotspot bet uh, notiek reģistrācija un uh, tāpat arī administratīvās lietas kārtojams uh, tiek jautīts, uh, kādi ģimenes locekļi dažādās uh, dalībvalstīs, un tad nākamais uh, etaps uh, nosūtīšanas valsti, kur uh, ir ģimenes locekļi. Tātad man ir jautājumi, nu, piemēram, par Zviedriju un Vāciju. Šajās valstīs ir ļoti daudz uh, migrantu un um, bēgļu šogad laikā. Un, uh, sadalot kvotas. Šīs kvotas ir um, jau piepildītas un um, pild, šos bēgļus varētu nosūtīt uz citām valstīm, bet kas notiek? Ļoti daudz um, cilvēku, kas uh, prasa uh, apvienošanos ar uh, ģimenes locekļiem, bet Zviedrijā ir uh, pašai savi noteikumi attiecībā uz ģimeni atkal apvienošanos. Tā tad uh, vajadzētu uh, sistēmu, kas funkcionē un ievēro arī uh, atsevišķo valstu regulējumu. Uh, Tātad jautājums, vai nevarētu šīs personas nosūtīt uz dalībvalstīm, kur ir ģimenes locekļi, taču, kā jau teicu, ir dažkārt lielas problēmas. Un otrs jautājums par šo pārdalījumu, kas aizvien vēl nepārāk labi darbojas un kuram vajadzētu darboties. Es, piemēram, domāju par Mm, sadalījumu modifikāciju, lai, pilsoņi var, eh, lai eh, bēgļi varētu doties, piemēram, uz Spāniju, Lietuvu un citur. Bet kas notiek ar um, tiem bēgļiem, kas atsakās doties uz kādu uh, dalībvalstu, kas tiek piedāvāta? Tas ir jautājums, un vēl es uh, dažādus uh, priekšlikums izlasīju attiecībā uz uh, atsevišķajām uh, personām, kas uh, ierodas. Nu, varbūt uh, varētu reaģēt atbilstoši šo personu vecumam. Un šajā gadījumā nu, arī dalību valstu situācija būtu vienkāršāka lemt kādu no variantiem pieņemt. Un situācija ir atšķirīga dažādajās valstīs un tāpat arī atkarībā no vecuma, kāds ir iespējamais risinājums. Paldies! Gomeša kundze nākamā. Thank you, Mr. Kur. Paldies uh, par jūsu ļoti uh, skarbo novērtējumu, bet man šķiet, ka tas ir nepieciešams dalību valstīm un komisija arī tas ir nepieciešams dzirdēt šos skarbos vārdus. Un paldies arī par jūsu konkrētajiem priekšlikumiem. Vai jūs varētu lūdzu vairāk pastāstīt par sadals mehānismu ES dalību valstīm un to spiedienu, ar uh, kur jūs saskaraties un kādi ir jūsu konkrētie priekšlikumu? Es augstu novērtēju uh, Eh, jūsu īpašos brīdinājumus par bērniem. Tas tiešām ir eh, um, satraucoši, ka mēs turpinām runāt par nepilngadīgiem, jo mēs taču runājam šeit par bērniem. Eh, un jūs to arī uzsvērāt, ka pret viņiem ir jāizturas kā pret bērniem. Un man arī prieks, ka jūs likāt lielu uzsvaru uz integrāciju. Un man patīk arī jūs piedāvātie priekšlikumi, jo tā ir liela problēmas daļa, lai novērstu sekundāro migrāciju. Uh, bet jo īpaši gribētu uzklausīt eh, jūsu domas par piedāvāto sadals mehānismu, gribētu par to dzirdēt detalizētāk. Jā, protams, jums ir taisnība, tā fragmentācija, kas šobrīd pastāv Eiropas Savienībā, neļauj uh, reģistrāciju veikt uh, tādā efektīvā veidā. Un uh, daudzi jau ir, jā, Jozefs ir šeit, uh, Daudz ir runājuši par šiem jazīdiem, kas ir Grieķijā, viņi vēlas ierastiet, viņi reģistrējās, viņi reģistrējās pirms mēneša, un Portugālē uh, tā, tā bija valsts, kas bija gatava viņus uzņemt, bet uh, viņu pieteikumi netika saņemti un netika izskatīti, un tad mēs pagājuši mēnesi uh, tur bijām, un tagad mēnesis ir pagājis, uh, un joprojām vēl nav šie pieteikumi nosūtīti. Tas tiešām ir eh, nepieņēmami skandalozi, un jau 600 eh, cilvēki no šiem 1700 cilvēkiem jau bija reģistrēti no jezīdu kopienas. Un eh, man ir jautājums jums par tieši šo konkrēto lietu, jo bija teikts, ka neskatoties uz to, ka 600 cilvēki jau bija reģistrēti decembra vidū, neviens no viņiem netika saņē, ne, nebija saņēmis atļauju uh, tikt pārvietots. Un e, uh, UNHCR uh, Eh, neļāva eh, tā kā veidot tādu interpretāciju, ka viņiem būtu kaut kāda prioritāte. Es nedomāju, ka šeit bija runa par prioritāti, kaut gan man liekas, ka ja mēs runājam, ka jazīdi ir saskārušies ar genocīdu, tad viņiem vajadzētu būt prioritātei, bet eh, viņi nav pelnījuši uh, diskrimināciju. 600 jau bija reģistrēti un šie uh, Eh, pieteikumi netika nosūtīti, tad tā ir negatīva diskriminācija. Kāds ir jūsu eh, un eh, bēgļu komisāra viedoklis šajā jautājumā? Paldies, Gomešs kungs, tagad Baidenholzer kungs lūdzu. Jā, paldies. Es domāju, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka jūs izdarat secinājums no šīs sarežģītās situācijas. Un neskatoties uz visu to, jūs sakat, ir vajadzīgi legāli ieceļošanas ceļi, un mums tiešām jākoncentrē mūsu uzmanība uz to un arī uz integrāciju, kas ir ļoti nozīmīga. Es domāju, ka nākamo nedēļu laikā un mēnešu laikā tā varētu būt problēma. Problēma netik daudz a, cilvēkiem, ko tā skars, bet arī drošības problēma, ja mums neizdosies a, mainīt a, šo situāciju, un tā nav normāla situācija Tas skar tiešām cilvēku dzīvības un uh, visos iespējamos veidos saskarsimies arī ar dažādas uh, propagandas formām. Mums jābūt uh, aktīviem, tāpat arī kopējā reģistrācijas sistēma. To jau sen vajadzēja, un tas tiešām ir skandāls, ka dažu datu saņemšanai ir nepieciešama mēneši. Tāpat Grieķijā redzējām, ka bija tāda tā kā iepriekšēja reģistrācija un dažos gadījumos bēgļi, ar kuriem runājām, var Eh, tikt reģistrēti tikai eh, aprīļa beigās. Viņi tā kā astoņus mēnešus gaida iepriekšējo reģistrāciju. Nu, tas ir absurdi, ja birokrātija tā strādā, tad nu, tiešām nekas nenotiek. Un uh, it īpaši Grieķijas uh, gadījumā uh, mēs uh, zinām šos dramatiskos uh, apstākļus un uh, šī ziema, kas ir ļoti augsta, mēs redzam, ka viss tas uh, notiek, uh, par ko mēs brīdinājām. Uh, Es domāju, ka šī uh, birokrātiskā attieksme uh, tā ir jāpārtrauc un cilvēki var doties tikai tālāk, tikai tad, uh, kad viņiem ir piešķirts numurs un tikai tad viņi var doties tālāk, kad šie dokumenti kopumi ir izskatīti, nevis ja viņi varētu doties kaut kur citur, kur viņi pazīst kādu. Un tikai tādēļ, ka saņēmuši kaut kādu numuru, kas tiks izskatīts. Uh, un šādi numuri tiek izskatīti vai novembrī vai aprīlī, un viss ir ļoti haotiski. Es domāju, ka mums tāpat ir eh, jāpadomā par šo jautājumu, un tas ir netik ļoti daudz jautājums UNHCR, er, bet gan tāds principāls mums vajadzētu darba grupu izveidot, kas pievērstos šo jautājumu risināšanai. Visādi citādi jautājumi paliks tādi paši, kā tie ir. Un tāpat kā um, Gomeškundze teica, ja kāds ir, nu, burtiski tā kā pārdots, kā, kā, kas dzīvēt un bijusi um, islāma valsts gūstā, varēja izbēgt, un tad bez aprīļa uh, beigām gaida, uh, kamēr saņem uh, numuru uh, savu dokumentu izskatīšanai, un tas tiešām ir uh, absurdi. Paldies, Vikstrēms kundze, lūdzu. Liels paldies, un paldies jums par jūsu prezentāciju. Es tagad lasu šo dokumentu, šo brošūru. Uh, Tas tiešām ir eh, būtisks ieguldījums mums Eiropas Savienībā, jo tas ir eh, eh, dokuments, kas norāda, kas mums būtu jādara, lai veicinātu tādu kopienu, kas ievēro pamatiesības, uzņemas atbildību un veicina solidaritātu un uzticību cilvēku vidū. Tātad tas nāk īstajā laikā, un tomēr es gribētu uzzināt, es domāju, ka jūs zināt, ka mēs cenšamies tagad strādāt, uh, un izveidot tādu ļoti noturīgu um, patvērumu sistēmu. Es pat esmu referenti par Dublinas regulu, un ticiet man, tagad ne tikai šajā parlamentā, bet uh, vispār ir grūti panākt dalībvalstu atbalstu, jo pretestība dažās no dalībvalstīm ir milzība. Vienkārši, lai viņiem, uh, viņus iesaistītu. Tagad tas ir saistošs instruments. Uh, kur eh, ir paredzēts dalīt atbildības starp dalību valstīm saskaņā ar kvotām, kā jūs to zināt, bet es gribētu eh, uzklausīt jūsu pārdomas par šo te Dublinas priekšlikumu, kur izteikusi komisija, jo tad, kad es lasu eh, jūsu dokumentu, tad tas der kā cimts rokai attiecībā uz mērķiem. Tad, kad mēs runājam par Dublinas regulu, tad, kad mēs runājam par citiem likumdošanas instrumentiem, pie kuriem šobrīd strādājam, es gribētu arī uzsvērt to, ko uh, citi jau teica. Manuprāt, tā ir viena no problēmām šajā Dublinas priekšlikumā. Kā mums nodrošināt, lai uh, nepavadīti nepilngadīgie tiktu aizsargāti? Mēs zinām, ka pagājuši gadu vien vismaz desmit tūkstoši jauniešu bērnu un pusauģu pazuda. Viņi pazuda, uh, viņi nav atrodami un viņi uh, ir dažādas ļaunprātīgas izturēšanās uzturi visā pasaulē. Uh, Es vienkārši gribētu uh, uzklausīt uh, jūsu domas par to, kā jūs vērtējat mūsu pieeju šai ļoti uh, ievainojamai uh, cilvēku grupai, kas attiecas uz integrāciju. Es biju ANO samitā septembrī par bēgļiem, un integrācija ir Ņujorkas deklarācijā, Tas ir ļoti interesants uh, teksta gabals, ko mums šeit izlasīt, jo būtībā tās ir valdības un uh, uh iestādes, kuras ir atbildīgas. Tā pašā laikā Ņujorkas deklarācijā un ANO debatēs uh, tā ir visas kopienas atbildība - uzņēmēju, izglītības pārstāvju, uh, Uh, atbildība un tā tālāk. Un es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par to, jo, kā jūs zināt, tā ir nacionālā kompetence. Bet mums ir uh, diezgan laba pieredze un piemēra, ar ko uh, vēlētu dalīties ar jums. Bet lūdzu pievērsieties šiem konkrētiem priekšlikumiem par reģistrācijas daļu un obligāto pienākumu sadalījumu Dublīnas ietvaros. Tas man būtu ļoti interesanti. Paldies! Paldies, Šlainas kundz, lūdzu! Thanks. Uh... Paldies, liels paldies. Es piekrītu kolēģei Cecilijai Vikstrēmai, ka šis ir ļoti interesants ieguldījums mūsu diskusijās. Es arī augstu novērtēju tos pūliņus, kas tiek pielikti, lai veidotu sistēmu tādā veidā, uh, lai tiktu piedāvāts dažādas alternatīvas uh, patvērumu meklētājiem, kā uh, un norādot ģimeņu apvienošanu kā augstāko um, prioritāti un um, ka ir jāveido plašāks ģimenes saiknes. Man ir jautājums un arī gribētu paust bāžas. Jautājums ir par to, kas tiek piedāvāts Dublinas uh, regulas reformas ietvaros um, 3.3 pantā. Tā ir tā sauktā nepieņemamības pārbaude. Un tas ir cieši uh, uh, saistīts ar tr drošas trešās valsts koncepciju. Un neizskatās, ka tā ir tāda vienota Eiropas ideja, un tā ir arī koncepcija, kurai nav tāda Eiropas sarakstu ar uh, tre drošām trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka uh, tas paliek tad pirmās uh, ieceļošanas valsts ziņā, kurai ir jālemj, vai kādu pieprasījumu uzskatīt par nepieņemamu saskaņā ar viņu uh, koncepciju attiecībā uz uh, drošajām trešajām valstīm, vai arī uh, kā alternatīva, tad viņiem būtu jāuzņems atbildība par šo uh, konkrēto patvērumu pieprasījumu. Es domāju, ka tas ir reāls risks, uh, kas uh, Uh, pastāv, ka varētu rasties filtrs, es domāju par savu valsti, par uh, Itāliju. Kas tad uh, ir ar tām valstīm, par kurām tiek apspriests jauns partnerības ietvers? Kas notiks, ja mēs tās uzskatīsim par drošām trešajām valstīm, piemēram, Afganistānu? Mēs redzējām šo te kopīgo ceļu uz priekšu pēdiņās ar Afganistānu. Vai jums nešķiet, ka šis konkrētais pāns un šīs uh, pieeja, pieņemamības eh, pārbaude, eh, šī sistēma varētu radīt risku, eh, proti, lai atfiltrētu cilvēkus, jo netiek skatīts, vai cilvēks ir nepilngadīgais vai kāda cita delikāta grupa tā ir. Tas vispār netiek skatīts, vienkārši var noraidīt šo pieprasējumu. Tālāk, šis priekšlikums attiecībā uz pamatotu vai nepamatotu uh, Um, um, pārbaudi uh, pirmajā iesļošanas valstī, jo es redzu, ka pirmā iesļošanas valsts uh, saņem milzīgu slogu, tas ir milzīgs sloks viņu sistēmām, līdz ar to viņiem ir uh, grūti vēl, uh, veltīt uh, enerģiju citiem jautājumiem. Uh, tātad pastāstiet mums par situāciju Grieķu salā, jo es uh, saprotu, ka tur ir arī jāsūta cilvēki uz kontinentu un tā tālāk, un es saprotu, ka situācija tiešām ir nepieņemama. Paldies! <clears throat> Tack så mycket och tack till er UNHCR. Jā, paldies. Es arī gribētu uh, teikt paldies, uh, ka ieradāties uh, mūsu komitejā. Es uh, esmu sastādījis ziņojumu par uh, šiem jautājumiem un uh, tādēļ Domāju, ka īpaši nozīmīgi ir runāt par tām tēmām, ko jūs pieminējāt, uzsverot arī apstākļus bēgļu nometnēs, tāpat arī tos dokumentus, kāda nepieciešama, piemēram, ģimene apvienošanās jautājumos. Jūs esat viens no nozīmīgākajiem um, spēlētājiem šajā jomā un esam arī ļoti cieši diskutējuši. Uh, mēs varētu um, mūsu pašu darbu aizsākt. Komitejas, komisijas uh, priekšlikumi uh, ir nozīmīgi. Uh, esmu gatava arī sadarboties ar citiem kolēģiem Eiropas parlamentā, taču mums, manuprāt, ir nepieciešama programma, kas ļaut mums būt ambicioziem un palīdzēt pēc iespējas plašākam um, ieceļošo skaitam. Uh, Eh, nu, katrā gadījumā eh, līdz 100 eh, tūkstošiem šis skaits tiek minēts, un tajā pašā laikā tekstā, piemēram, 4. paragrāfā, tiek minēti tādi fakti, ka, piemēram, asociācijas nolīgumā starp ES un Turciju šie jautājumi tiek pieminēti un mēģināts tos risināt. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo arī pārvietošanas konceptu. Es Eh, ļoti ceru, ka Eiropas parlamentā mēs varēsim eh, atbilstīgi strādāt un ka varēsim eh, sagatavot labāku veidu, kā ļaut bēgļiem legāli iebraukt mūsu valsts, valstīs, ieceļot Eiropas Savienībā. Un tagad par tiem priekšlikumiem, ko jūs izteicāt, ir ļoti laba struktūra šim dokumentam, daudz vērtīgu priekšlikumu, taču vērsīšu jūsu um, uzmanību uz pātrinātām kontrolēm pie uh, robežām. Uh, iepriekšējā runātāja uh, no Itālijas teica, ka mums nav tādas labas uh, sistēmas, un kamēr tas būs tā, tas nozīmē, ka būs uh, daudz vairāk tādu atgriešanas jautājums, un nezinu, kā to varētu novērst. Uh, apstākļos, kādi valda tagad. Mēs esam arī pietiekami uh, kritiski arī attiecībā uz uh, to skarošiem paragrāfiem. Un tāpat arī tas, ko kolēģi pieminēja par situāciju Grieķijā, tas uh, tiešām nav akceptējams. Mēs sakam, ka mēs neesam varējuši vēl uh, uh, skaidru nostāju izstrādāt attiecībā uz Austrālijas. Uh, uh, Uh, modeli, tur migranti uh, tiek uh, novirzīti uz salām un tur viņiem nepalīdz. Tas nav tāds risinājums, ko mēs varētu atbalstīt. Un tāpat Maltas prezidentūras Twitters, uz to atsaukšos, tur tiek rakstīts, ka vajadzētu atbalstīt līgumu ar Turciju un varbūt, ka ar Lībiju. Uh, um, runāt par nolīgumu. Tas man šokēja. Aptus. Paldies. Mums ir vēl četri cilvēki, kas būs dot jautājumus. Mums ir ļoti maz laika palicis. Mums vairs savādāk nebūs laika uzklausīt atbildes. Sarķetīnī kundze nākošā ļoti ārkodolīgi. Paldies, priekšsādātāji. Gribu sadarboties ar jums. Gribētu saprast, ko Uh, aģentūra domā par uh, izvietošanas uh, priekšlikumu, kas šobrīd ir uz galda. Bjorkas kundze par to nu pat runāja. Vai jūs šo pārvietošanu uz Eiropu uzskatāt, ka tā pār, palielināsies? Un, nu, es par to šaubos, bet es gribētu saprast. Šie skaitļi pārvietošanai uz Eiropas Savienību ir ļoti zēmi. Es domāju, ka tos noteikti vajag uh, Uh, palielināt. Vai tas būtu instruments, ko jūs gribētu izmantot? Sargentīnī kundze, paldies, Kjangas kundze. Grācie, prezidente. Paldies. Jā, paldies, uh, priekšstādājs kundze. Arī es mēģināšu ļoti īsi uzstāties ļoti iepriecināta uzklausīt to, ka šī, šis integrācijas projekts arī tiek jūsu vērtējumā kā ļoti nozīmīgs skatīts un jūs to atbalstat. Ir nepieciešama birokrātiski risinājumi vienkāršot situāciju cilvēku uzņemšanai, tos jāatzīst un īsā laikā. Uh, jāpiešķir viņiem tiesības pat labam. Diemžēl situācija ir tāda, ka ir daudz trūkumu. Nu, piemēram, Grieķija, Itālija. Šīs valsts ir izteikušas labu priekšlikumu par ātrāku uzņemšanu, bet, diemžēl, situācija ir tāda, ka tas drīzāk tagad ir bloķēts. Tādēļ mans jautājums, nu, situācija ir jārisina ļoti steidzami arī uh, šo lielo nometņu pārapdzīvotību, jeb pār, tās ir pārpildības, ko jūs varētu darīt, lai ātrāk beigas varētu uzņemt un labāk izvietot un pārdalīt. Vorrei esprimere la mia gratitudine. Spinelli, kundze. Runājot uh, par jūs izteiktajiem priekšlikumiem gribu um, teikt paldies par to. Jūs izteicāt tādus priekšlikumus, kas arī manā skatījumā ļoti nozīmīgi jūs sakat, ka mēs, ja mēs nevarēsim palīdzēt bēgļiem, tad izveidosies tāda liela, tāda cilvēku masa, kas Uh, nebūs iesaistīta nekādās uh, programmās. Tādēļ uh, ļoti nozīmīgs jūsu viedoklis ir par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turciju. Tas ir nolīgums, par ko visur tiek runāts, taču vienlaikus jāsver, ka tas ir modelis, kuru visi tā kā imitē. tiek runāts par šī, šī nolīguma pamatprincipu un fórumas izmantošanu, lai slēgtu nolīgumu ar Lībiju. To nesaprotu. Šis nolīgums ar Turciju, kā tas var tikt izmantots par modeli? Brīdī, kad ir uh, humanā krīze Grieķu salās, tas ir ļoti sarežģīti. Un neskatoties uz visu, tiek turpināta darbība un šis modelis tā kā tiek atkārtots. Vai tas nozīmē, ka bēgļi, kas ir ieradušies Eiropā un īpaši Grieķijā, ka tos jāsūt atpakaļ? Šis nolīgums ar Turciju tiešām neticams. Neskatoties uz visiem šiem cilvēku tiesību pārkāpumiem Turcijā, nu kaut kas īsti nav šeit kārtībā. Gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Preocupa enormemente el aumento de. de... Jemenes Becerel kundze. Cilvēku tirdzniecība Eiropā saistībā ar uh, šo bēgļu krīzi par šiem jautājumiem esam īpaši norūpējusies. Un tādēļ mans jautājums, nu kā to var labāk apkarot? Es domāju, ka uh, Līdzšējā darbība nav pietiekama. Tas nav arī uh, krimināla tiesiski pietējams, kā arī izskatīts, uh, un uh, daudzi pavad uh, temati ir uh, nepietiekami izskatīti tādi kā noziegumi pret bērniem, pret sievietēm, seksuālā izmantošana. Mm, tiek parādīta labā uh, grība, veidojot humanitāros uh, koridors, drošos koridors, taču uh, Gribu uzdot jautājumu, cik tad eh, tas eh, var eh, salīdzināt ar lielajām migrācijas plūsmām izdarāms. Varbūt, ka mūs sagaida vēl lielākas migrācijas plūsmas un kā šie humānie koridori, par kuriem bieži runā, varētu kļūt par realitāti. Nu, jums tagad būs ļoti grūts uh, uzdevums uh, atbildēt uz šiem jautājumiem 11 minūšu laikā. Mums uh, pavisam drīz sāksies eh, nākamā sanāksmes daļa, tātad aicinu jūs izteikties pēc iespējas eh, kodolīgi. Es, eh, jā, gribētu aicināt jūs varbūt tikties ar mūsu biroja aģentūras pārstāvjiem atsevišķi, individuāli. Uh, lai pārnātu šos eh, jautājumus, jo es septiņās minūtēs nevarēšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Pirmkārt, par šīm um, humanitārajām vīzām pilnībā atbalstam. Problēma ir tāda, ka ir uh, valstis, kas uh, vēlas to darīt, bet uh, tiklīdz tās par to runā, tad tās tiek, tām tiek daudz pārmests, tā ka mums ir nepieciešams, lai vesela valstu grupa to darītu, bet šie tiesiskiem ceļiem tos jānodrošina. Mēs noteikti gribam atbalstīt šo humanitāro vīzu. Tā ir, vai tā var nodrošināt uh, ģimenes atkal apvienošanu? Uh, Eritrejā esošs, eritrejšs bīglis, kas uh, atrodas Sudānā, viņš nevar iegļūt vīzu un ceļot uz Eiropu, ja viņam ir kāds ģimenes loceklis, kas dzīvo Eiropā. Tad, tad pamata kaut kādas lietas nav nodrošinātas. Uh, pat ja Eiropas uh, Savienības akī darbojas, uh, tā ka viss šī retorika, tā tad uh, mm, sagraut šo nelegālo bēgļu ieviešanu. Jā, labi, cīnīsimies pret to un veidosim uh, migrācijas pārvaldības sistēmu un bēgļu uzņemšanas sistēmu, strādāsim ar tranzītu un izcelsmes valstīm. Jā, esam viensprāts, bet kur tad ir alternatīva tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama starptautiska aizsardzība? Uh, tas nav šajās debatēs. Uh, jā, notiek uh, tā divpusēja dalījuma ar uh, dažām no smagāk iesaistītajām valstīm. Uh, Tālāk, eh, ģimenes atkal apvienošana. Kāpēc mēs tam, uz to liekam uzsvaru? Jo tā ir dzīves realitāte, fakts Eiropā. Atkal es izmantošu šo piemēru, ja jauns eritrietis ierodas eh, Itālijā šodien, tad politikas veidotājiem divas izmā, izvēles. Vai nu jūs ļaujat šai personai legāli pārvietoties tur, kur ir viņa ģimene Eiropā, uh, šis cilvēks pārvietosies nelegāli, bet viņš toties pārvietosies. Nu tad eh, mēģināsim panākt, lai Eiropas likumi paredz arī šo dina pārvietošanās dinamiku, ko veido, ko nosaka ģimenes saiknes. Nu tad regulēsim, kontrolēsim to. Tad, eh, nu, paredzēsim to drošības ziņā, vai arī vienkārši slēpsim galvas miltīs un tas notiks. Tā tad ir nepieciešama šī cilvēku sadalas sistēma. Uh, Ja cilvēks nevēlas tikt pārvietots uz citu valsti, nu, diemžēl, tad viņš vairs nav pieejams šai pārvietošanai. Nu, tādam vajadzētu būt noteikumam. Nav tiesību uz šo pārvietošanu. Tas ir tāds solidaritātes instruments. Es nevaru vairs detalizētāk atbildēt par šo mm, atbilstības procedūru. Protams, uh, pātrinātai procedūrai uz robežām ir nepieciešamas garantijas, bet eh, tīri no prakses eh, raugoties, eh, kad jūs esat Grieķijas salās un tiekties ar Tunisijas vai Bangladešas valsts piedarīgo vai mm, kādu bēglu no Irākas, tad uh, nav tik grūti konstatēt, vai cilvēkam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība, nav tik daudz laika vajadzīga, ir veidi, kā tādā ticamā veidā veikt šo novērtējumu, nu tas nav kaut kas eh, kolosāli sarežģīts, un mm, to mēs arī gribam teikt ar šo priekšlikumu palīdzību. Tas ir izdarām. 60-70% gadījumu tos varētu izskatīt ar pātrināto procedūru, un pārējiem tad vajadzētu iet cauri šai standarta procedūrai, padziļinātai izpētēji, eh, un uh, par uh, nepilngadīgām personām bez uh, pavadoņa. Bērnu labākās intereses tām ir jābūt lēmumu pamatā. Mēs nevaram pieņemt, ka bērnam ir nepieciešams patvērums, viņam ir nepieciešama aizsardzība, dabīga aizsardzība, bet labāk bērna, labākā bērna aizsardzība tā, ko nodrošina ģimene kur, kad un ja tas ir iespējams. Nu, vismaz centīsimies un veidosim sistēmu, kas mēģina atjaunot šo saikni ar ģimeni. Tālāk mūsu dokumentā veiktie, izdarītie priekšlikumi ir ļoti detalizēti. Gribu runāt par vienu, kas ir dokumentā, bet nav īpaši detalizēts. 30% līdzekļu būtu jātērē integrēšanai ikgadēji, bet ne visa šī nauda būtu jānovada valstīm. Ir komisija arī ģenerāldirektorāti, kuriem jau ir uh, pieredze strādājot ar pilsoniskām sabiedrībām, tās varētu būt varbūt arī kādas uh, vietējās pārvaldes iestādes vai grupas. Uh, Te mēs nerunājam tikai par valsti. Valsts izstrādā politiku, bet eh, šie integrēšanas eh, dalībnieki ir uz vietas. Eh, un mēs uzskatām, ka tāpēc šim finansējumam nevajadzētu aiziet visam aiziet uz valstīm, bet arī šiem vietējiem spēlētājiem. Tālāk Lībija, Eiropas Savienības Turcijas līgums nevar būt tāds pats, kāds tas, mm, ka Lībijā būs tāds pats. Par to pat runu nav. Protams, ka ir nepieciešams veikt sagatavošanas darbu, kā teicu, kad bija Itālijā. Uh, tikai 39% cilvēki, kas ierodas Itālijā, no šiem 170 tūkstošiem, kas ierodas Itālijā, tikai 39% viņiem ir nepieciešama šī starptautiskā aizsardzība, pārējiem nē. Tātad šos cilvēkus tad ir nepieciešams atgriezt atpakaļ uz viņu valsti, un viņiem nevajag ļaut izbraukt jau no Itālijas pirmajā, jau sākumā. Te man nav laika vairāk uh, iepazīstināt jūs ar citiem aspektiem par uh, šo pārvietošanu. Uh, tas ir Eiropas uh, bēgļu atbalsta dienesta uzdevums. Mēs, kāpēc šis darbs nenotiek ātri? Iezīdi. Kāpēc šie iezīdi netiek ātri pārvietot? Tāpēc, ka ir zināms slieksnis noteikti šī pārvietošanai, un mūsuprāt šis slieksnis ir pilnīgi nevajadzīgs. Citi, citus vēl, vēl iezīdes no, viņa pieprasījums nav pārstrādājuši, dienesti, tad ir uh, lēmts, kāpēc ir nepieciešams viņus uh, reģistrēt, uh, kur viņi ir iedušies vai šajā centrā. Tātad mums ir nepieciešams. Tātad kāpēc nepieciešama šī otraizējā reģistrācija? Jā, te nav jautājums tikai par Grieķiju, tikai par Itāliju, bet mēs reāli saskatāmies ar uh, izaicinājumiem, un uh, mums ir jābūt nedaudz konkrētākiem un specifiskākiem šo izaicinājumu pārvaldīšanās. Cīņa vēl nav zaudēta, bet uh, jautājums mums ir jārisina. Liels paldies jums! Esmu pārliecināta, ka jūs noteikti arī individuāli varēsiet atbildēt uz jautājumiem, ja deputāti ar jums sazināsies. Paldies par jūsu izpratni. Cienījamie kolēģi! Tā kā mm, atkal jau esam nedaudz iekavējuši mūsu sanāksmes norises grafiku, tad pāriesim pie kopīgās sanāksmes ar uh, eh, ekonu komiteju un uh, gribu aicināt tos, kas telpa pamat, lūdzu dariet to klusām, lai mēs varētu turpināt mūsu darbu. Tā tad mēs kopinam, turpinam uh, eh, par ar jautājumu par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušanu. Aicinu tos, kuri pamet telpu, lūdzu dariet to tagad, lai mēs varam turpināt savu darbu.